We are just checking whether the commission is here for the first agenda point and there are Šķiet, ka komisijas pārstāvji jau ir ieradušies, eh, viņi būs gatavi runāt par pirmo darba kārtības punktu. Sāksim darbu, jo mums šodien ir ļoti uh, plaša darba kārtība. Vispirms pieņemsim darba kārtības projektu. Kā jau jūs zinat, mm, ziņojums par delegāciju uz Vašingtonu tika atlikts uz um, citu sanāksmi. Kirhopas ziņojums par PNR tiks apskatīts šodien. Uh, no 11.30 līdz 12.30. Grieķijas ministrs eh, par pilsēņu aizsardzības eh, jautājumiem ieradīsies pie mums eh, šajā pēcpusdienā, lai pastāstītu par situāciju Grieķijā attiecībā uz migrāciju, uz robežu kontroli un tā tālāk. Tas notiks pulkstens 15. pēcpusdienā uz stundu līdz 16. Eiropols ziņojums arī tiks prezentēts šodien pēc balsojuma. Tātad eh, tas būs 5.30 eh, arī uz stundu līdz 6.30. Ja nav nekādu iebildumu, uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Ir eh, trīs paziņojumi. Koordinatori iepriekšējā sanāksmē ieteica, ka Makovei kundze būs referente attiecībā uz uh, noziedzīgi iegūtu līdzekļu uh, iesaldēšanu un konfiskāciju. Un Ducas kungs no sociāldemokrātu grupas būs referents par datu aizsardzības direktīvu. Šīs diskusijas par referentu nozīmēšanu bija patiešām ļoti garas. Ja jums nav nekādu iebildumu, tad uh, pieņemsim šīs koordinātoru rekomendācijas. Kā jūs zinat, šo pēcpusdienu ir paredzēta balsošana no 16. līdz 17.30. Tas nozīmē, ka jums visiem būs vajadzīgas balsošanas kartītes. Vēl viens paziņojums. Iepriekšējā plenārsēdē tika paziņots, ka no Horvātijas mums pievienosies 12 novērotāji. Viena no viņiem, Ingrīda Antičeviča Morinoviča, uh, būs eh, novērotāja, kas darbosies eh, Lībē, Pilsoņu brīvību komitejā. Nezinu, vai viņa ir šeit zālē. Nē, vēl viņas nav, bet jebkurā gadījumā mēs eh, sadarbosimies ar šo kundzi. Sāksim ar trešo darba kārtības punktu, un tā ir Savienības pilsoņu konsulārā aizsardzība ārvalstīs. Referente ir Edīta Bauere. Cik tā esmu informēta, arī komisijas pārstāvji ir klāt. Es domāju, ka sāksim ar, pre, ar komisijas prezentāciju, un pēc tam arī dosim vārdu Baueres kundzei un citiem kolēģiem. Jā, lūdzu. Nav ieslēgts mikrofons. Es gribētu lūgt. Mani ieraksta runātāju sarakstā. Okay. Then, uh, let, let's start with the, uh... Sāksim ar komisijas prezentāciju. Jā, lūdzu, jums vārds. Paldies, ka uzaicinājāt mani uh, iepazīstināt jūs ar eh, komisijas viedoklī par pilsoņu konsulāro aizsardzību. Konsulārās aizsardzības eh, nopietnība ir īpaši padziļinājusies um, krīzes apstākļos. Lībijā bija 6000 Eiropas Savienības pilsoņu, tad, kad sākās krīze. Tāpat arī ir jāatcerās par situāciju Sīrijā. Bieži vien konsulāra aizsardzība pilsoņiem nepieciešama arī tad, kad viņi ir pazaudējuši savu pasi. Bieži vien eh, Savienības eh, pilsoņiem nav dalībās vēstniecības eh, konkrētā valstī, un tad viņiem ir tiesības vērsties jebkuras citas valsts vēstniecībā, un šīs vēstniecības cilvēkiem ir jāpalīdz tāpat kā savas valsts pilsoņiem. Šīs tiesības uz nediskriminējušu attieksmi ir ierakstītas līgumos, un tās ir arī pamatiesības, kas ir iekļautas pamatiesību hartā. Pateicoties Lisabonas līgumām, komisijai bija iespēja uh, sagatavot priekšlikumu par šo direktīvu par konsulāro aizsardzību. Šī direktīva ir arī reakcija uz parlamenta lūgumu stiprināt konsulāro aizsardzību un eh, nodrošināt eh, saistošas noteikumus pēc tam, kad Lisabonas līgums būs stājies spēkā. Es gribētu mazliet pastāstīt par šīs direktīvas saturu. Šī direktīva paredz stabilu ietveru konsulārai sadarbībai starp eh, vēstniecībām. Tāpat arī ir iekļauti Mm, galvenie pamatjēdzieni konsulārajām varas iestādēm. Piemēram, ir noteikts, ka pilsoņi var vērsties citas dalībās vēstniecībā, ja viņi nevar nokļūt savas valsts vēstniecībā vienas dienas laikā. Tas nozīmē, ka, piemēram, kāds pilsonis, kas E, atrodas Ķīnas attālā reģionā, var doties uz citas dalībvalsts vēstniecību, kas atrodas tuvāk, un viņam nav jādodas uz Pekinu. Tāpat arī e, šī direktīva paredz, ka ir iekļauti arī dalībvalstu pilsoņu ģimenes locekļi, un tiem ir jāpalīdz tāpat kā Eiropas Savienības pilsoņiem. Šādas tiesības e, cilvēki parasti arī sagaida. Tāpat arī ir jāatcerās par pašreizējo reformu, kas tiek veikta e, civilās aizsardzības mehānismā. Tas nozīmē, ka evakuācijas pasākums var veikt 85% apmērā. Tāpat arī direktīva paredz vadošās valsts lomu, dalībvalsts, kas uzņemas koordinējušas darbības, lai palīdzētu Eiropas Savienības pilsoņiem. Direktīva arī paredz Eiropas Savienības delegāciju lomu vietējās koordinācijas sanāksmēs un nodrošina, ka Savienības delegācijas ir e, iekļautas krīzes sagatavošanas plānošanā. Mēs uzskatām, ka e, tas ir pareizais solis, jo tādā veidā varēs labāk izmantot Eiropas Savienības delegāciju zināšanas. Tāpat arī e, direktīva paredz kompensācijas un sloga sadales starp dalībvalstīm. Krīzes situācijās pašreizējie noteikumi par kompensāciju ir ievērojami vienkāršoti. Uh, nodrošinot sinerģiju un uzlabojot eh, sadarbību mūsu starpā, mēs varēsim arī ietaupīt izmaksas. Kopsavilkumā varētu teikt, ka šī, šī direktīva runā par solidaritāti rīcībā. Protams, ir jāpalīdz eh, visiem pilsoņiem, neskatoties uz viņu nacionalitāti. Mēs ceram, ka Liba komiteja atbalstīs šo tik svarīgo iniciatīvu. Lielas paldies par jūsu prezentāciju. Tagad es vēlētos dot vārdu Edītei Bauerei. Lūdzu. Thank you very much and thank you really. Lūdzu, paldies! Un paldies arī par komisijas prezentāciju. Man liekas, ka tas mums tiešām palīdz spērt vēl vienu soli, lai stiprinātu mūsu palīdzību pilsoņiem. Un es domāju, ka šādā veidā mēs ļoti labi izpildīsim 23. Lisabonas nolīgumu pāntu kas arī bija viens no Stokholmas programmas mērķiem. Jebkurā gadījumā šajā jomā mēs esam um, saskārušies jau ar dažādām konvencijām un dažādiem lēmumiem, un man šķiet, ka pašlaik ir nepieciešams noskaidrot, kāda ir saistība ar konsultāciju procesu par šo jautājumu. Piemēram, būtu nepieciešams eh, sīkāk noskaidrot, kāda ir patiesā eh, pievienotā vērtība salīdzinot ar eh, padomas lēmumu 553-495. Jānoskaidro, kāda ir saistība ar Vīnes konvenciju, īpaši ar 38. un 37. pantu, kas attiecās uz trešo valstu uh, E, pilsoņu ģimenes locekļiem, kas attiecās uz finanšu procedūrām un uz sloga sadali, tad e, ir jānoskaidro, kā mums vajadzētu rīkoties e, gadījumā, kad ir atšķirīgas prakses atšķirīgās dalībvalstīs, jo konsulārā uh, Aizsardzība dažās dalību valstīs ir bez maksas, bet citās uh, tā, uh, par to ir jāmaksā. Nu, tie ir tādi praspekt, praktiski aspekti, kas ir jāatrisina ar diskusijas palīdzību nu, šajās debatēs. Un es ceru, ka mēs varēsim vienoties īpaši lielo dalību valstu starpā, jo, ja godīgi, tad lielākais sloks būs tieši uz lielajām dalību valstīm. Vajag paturēt prātā, ka tikai trim valstīm pasaulē ir tikai trīs dalībvalstis, kurām e, ir konsulāts ikvienā dalības valstī, pas, ikvienā pasaules valstī. Un e, tāpēc tas sloks būs tikai uz lielajām dalībvalstīm. Un e, tās varēs izmantot mazāko dalībvalstu pilsoņi, bet lielajām būs jāiznes tā nasta. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji, tagad es gribētu dot vārdu ēnu referentam un arī tiem, kas vēlētos uzstāties vai uzdot jautājumus. Žans Lui Mišels, pirmais lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze, es vēlētos pateikties komisijai par šī priekšlikuma eh, prezentāciju un šī direktīva tiešām ir ļoti svarīga Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dodas ārpus Eiropas Savienības. Uh, Direktīvas, direktīva tieši atzīst ehm, konsulāro aizsardzību tiem pilsoņiem, kuriem nav konsulāta tajā valstī, kurā viņi ir ieradušies. Un jāatzīst, ka eh, ka pašlaik spēkā ir nolēmums 25, 45, 23, un eh, pašlaik to ir nepieciešams aizstāve, aizstāt. Um, ir dažādi, dažādas krīzes situācijas, kur konsulātu jautājumi ir, mm, ir konsulātiem jāiesaistās ļoti aktīvi. Piemēram, tsunami, mm, kad notika tāpat arī Libānā 2006. gadā un citas bīstams situācijas, kur konsulātiem ir ļoti ātri jākoordinē rīcība. Es domāju, ka parlamentam tiešām būtu jāpievērš īpaši uzmanība tiem pilsoņiem, kas uzturās trešajās eh, valstīs un arī uz viņu ģimenes locekļiem. Tomēr es vēlētos uzdot komisijai pāris jautājumu par to, kā praktiski eh, tas viss norisināsies un cik operacionāli tas ir izdarāms runājot par šo direktīvu. Mans jautājums ir tāds. Direktīva sāka, ka konsulāti un vēstniecības īsteno konsulāro aizsardzību attiecībos visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, tā it kā tie būtu viņu pašu valsts pilsoņi. Jautājums ir tāds, ja krīzes situācijā ierodās vesela virkne uh, um, dažādu Eiropas Savienības pilsoņu, vai tādā gadījumā um, vēstniecība dos priekšroku saviem pilsoņiem, viņus apkalpojot un pārējos, tad pēc tam vai kā tas notiks? Tāpat arī priekšlikums uh, aicina dalību valstis uh, aicina īpaši balstīties uz um, pamatiesību hartas 21. pantu, kur noteikts ir, ka jāizturās pret mm, visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, bet diskriminācija. Bet tad ir jautājums par homoseksuālu savienību. Ir valstis, kas tādu neatzīst, un vai tādā gadījumā, um, bet daži dalībvalstis to atzīst, un vai netiks diskriminēta homoseksuālas savienības ģimenes loceklis? Eh, paldies, turpina priekšsēdētāja nākamā eh, runātāja Ždanuks Kolons, lūdzu. Paldies. Arī es pateicos komisijai par šīs iniciatīvas prezentāciju un par iniciatīvu kā tādu. Un, protams, šāda direktīva ir nepieciešama, īpaši ņemot vērā visus notikumus, ko Mišela kungs un Edita Bauera pieminēja, kā arī citi. Protams, mēs priecājamies par šo priekšlikumu. Es piekrītu, ka finanšu aspekts ir jānoskaidro sīkāk, un tāpat man ir jautājums komisijai. Uh, par eh, kopīgiem aspektiem vai kopīgiem konsulātiem, kas uh, varētu būt uh, dažām dalību valstīm kādā trešajā valstī. Un te vajadzētu mazliet skaidrākas atsauces. Man arī ir jautājumi par aptvērumu Uz ko šī direktīva attieksies? Mēs jau pieminējām ģimenes locekļus, un es arī piekrītu Mišela kungu bažām par dažiem atsevišķiem gadījumiem. Taču jautājums ir par to, vai aptvērumā. Uh, tā, eh, uz šeit attieksies arī tie, kas ir minēti regulā 539, kam ir tiesības brīvi ceļot. Saskaņā ar šo regulu. Un tad ir vēl viena kategorija. Ir tādi Uh, pils, tad cilvēki, kas nav minēti šajā priekšlikumā, tie ir bēgļi, tie ir bez, nepilsoņi, kām nav nekādas valsts pilsonības un kuru mm, personību apliecinošo dokumentu izdevusi viena no dalībvalstīm, tas attiecās arī uz Latvijas un Igaunijas nepilsoņiem un viņu skaits ir diezgan liels. Latvijā tāda ir vairāk nekā 15%. Un tāpēc es gribētu zināt, vai te ir kāds pārpratums vai arī komisija kāda īpaša iemesla dēļ neiekļauju šos cilvēkus uh, pašreizējā priekšlikumā. Paldies! Liels paldies eh, par jautājumu par aptvērumu. Bronksa kungs nākamais ir lūdzu svārdu lūdzu. Paldies, es iepzinos ar eh, priekšlikumu diezgan eh, pamatīgi un es varētu tā pozitīvi izteikties par uh, šo priekšlikumu, un neviens nebūs pārsteigts, kas mani pazīst, ka es tā domāju. Bet tad, kad mēs runājam par Eiropas Savienības pilsonību, tad mums ir jāpievērš uzmanība tam, kā uh, eh, Eiropas Savienības pilsonība parādījās, ja es nekļūdos, sākot no uh, Maastrichtas nolīguma un e, jau pirms tam arī bija iespējams lūgt palīdzību arī vēstniecībās, kas nepiedara Eiropas Savienībai, kā piemēram Šveices vēstniecībā. Un e, mēs arī šeit dzirdējām uh, Uh, maģiskos vārdeņus bēglis un patvērumu meklētājs. Un man šķiet, ka ir bīstami, ka mēs to saistām ar palīdzību, ko sniedz vēstniecības, jo tādā gadījumā uh, vēstniecības varētu diezgan negribīgi vērt vaļā durvis, un man šķiet tā būtu liela kļūda. Uh, paldies! Es neredzu nevienu, kas uh, vēlētos uzstāties, un pirms es jums, pirms es dodu vārdu komisijai un um, referentam, ēnu referente man lūdza arī uzstāties šeit un sniegt viņas viedokli. Viņa atbalsta šo direktīvu pilnībā jo tā padara skaidrākas procedūras par to, kādas tiesības ir Eiropas Savienības pilsoņiem, un tas varētu palīdzēt attīstīt ES identitāti kā tādu. Viņa uzsver to, ka šīs priekšlikums ir īpaši svarīgs tiem ES pilsoņiem, kam nav savas vēstniecības kādā no valstīm, un tas īpaši attiecās uz mazajām dalību valstīm. Uh, Tāpat arī viņa priecājās par to, ka tiek iekļauti arī e, ģimenes locekļi un reģistrētie partneri, kas ir trešo valstu pilsoņi. Tas arī tiek aiz, iekļauts e, konsulārajā aizsardzībā. Un uh, tad. Um, Um, viņi vēlējās, lai projektā tiktu precizēta rīcība krīzes situācijās un īpaši jāpievērš uzmanība 2007. gadā mm, sagatavotajai zaļai grāmatai, to sagatavoja Eiropas parlaments un eh, tur um, ir paredzēta konsulārā aizsardzība visiem ES pilsoņiem. Un tā bija arī sociāldemokrātu pozīcija. Tagad es vēlētos aicināt komisijas pārstāvi Denēlu Volu atbildēt uz dažiem no jautājumiem, un pēc tam es lūkšu referentu izteikties. Thank you. Paldies! Paldies arī par pozitīvajiem komentāriem, ko mēs varējām uzklausīt. Mēs, protams, esam par tiem ļoti pateicīgi. Tagad eh, pavisam īsi eh, pastāstīšu par komisijas viedokli attiecībā uz to tajiem jautājumiem. Pirmais jautājums šķiet eh, attiecās uz to, vai šādas lietas varētu nonākt tiesā. Kā jau komisija ir norādījusi savā paziņojumā martā, 23. pāns ir eh, tieši piemērojams. Jau šodien pat jebkurš eh, pilsonis, eh, kas ir saskāries ar konsulārās aizsardzības problēmām, varētu doties uz Eiropas tiesu. Un, ja ir runa par komisijas nostāju, tad mēs uzskatām, ka ir pietiekama evakuācijas kapacitāte. Uh, Visus pilsoņus ir bijusi iespēja evakuēt, un mēs eh, neuzskatām, ka šeit eh, varētu rasties problēmas. Ja runa par eh, seksuālo orientāciju un par ģimenes locekļiem, tad es vēlētos jums norādīt uz devīto apsvērumu direktīvā, kas atsaucas uz uh, direktīvu 2488, un tur ir runa par uh, direktīvas pantu piemērošanu un arī uh, par uh, vienzīmumā laulībām. Ja runa par uh, sloga sadali, 4.2. pāns direktīvā paredz, ka ir iespējams ne tikai divpusējas attiecības starp dalībvalstīm, bet dalībvalstis var arī uz vietas uh, sadalīt šo slogu. Piemēram, viena dalībvalsts uzņemas konkrētas eh, nacionālitātes pilsoņu aizsardzību, kamēr cita dalībvalsts aizsargā citas nacionālitātes pilsoņus. Mēs uzskatām, ka šādā veidā mēs varam pārvarēt visas šķēršļus, un šāda veida situācijas arī ir pietiekami cauredzamas. Jautājums par to, vai ar to pietiek vai nē, nu, to mēs tagad nevaram atbildēt. Ja ir runa par to, vai ir jāiekļauj bēgļi vai eh, bezvalstnieki vai arī līdzīgas cilvēku kategorijas, es vēlētos norādīt uz to, ka mums ir jārespektē pašreizējais tiesiskais ietvers, un tas attiecas uz Eiropas Savienības pilsonību. Tas ir 23. pants, tad Eiropas Savienības pilsoņi un ģimenes locekļi. Un eh, šeit eh, ir dažāda attieksme pret bezvalstiskiem bezvalstiskām personām un bēgļiem. Mēs uzskatām, ka šādu cilvēku iekļaušana iespējams neapmierinās dažas dalību valstis, un šķiet, ka arī lielākā daļa parlamentā piekrīt šādam viedoklim. Par vadošo valsti Mēs esam snieguši norādes par vadošo valsti, tās mūsuprāt ir pietiekami tālajošas. Ja ir vajadzīgi vēl kādi sīkāki skaidrojumi, mēs labprāt uzklausīsim jūs ieteikumus, taču mēs uzskatām, ka tas, ko esam snieguši, ir pietiekami reāls pamats, tie ir iekļaut arī reālā prakse un tādi punkti, kurus varētu reāli īstenot. Pēdējais punkts par harmonizēšanu. Vēlētos uzsvērt, ka 23. pants aicina uz nediskrimināciju. Proti, ik viens pilsonis ir pelnījis tādu pašu attieksmi kā konkrētās dalībvalsts pilsonis. Tātad šeit ir runa par vienādu attieksmi un nediskrimināciju, nevis par harmonizāciju. Paldies! Tagad dodu vārdu Edītei Bauerei. Paldies! Šajā jomā es domāju, ka vēl ļoti daudz darba jāpaveic. Un problēma jau nav viss eh, principu jautājumā, bet gan īstenošanā. Ir dažāda praksa, dažādi sagatavošanās pasākumi un vispār pasākumi. Tas izraisa dažādas jautājumas. Piemēram, kā var novērst eh, to, ka eh, pilsoņi nevēršas tajos konsulātos un vēstniecībās, kuros jāmaksā par pakalpojumiem, bet vēršas tajos konsulātos un pārstāvniecībās, kur pakalpojumi ir bezmaksas. Tāpat arī trešo valstu ģimenes locekļi nevar saņemt palīdzību, ja viņi, piemēram, atrodas uh, apcietinājumā vai cietumā, vai arī krīzes situācijas gadījumā. Tātad ir atsevišķi gadījumi, kuri nosaka to, ka mums vēl tiešām daudz kas jāpaveic. Tāpat arī tas, kā mēs uh, dažādos nolīgumus un dažādos likumu noteikumus uh, sastarpēji saskaņosim. Šeit ir uh, izaicinājumi un arī lielākās problēmas. Un, protams, ka Esmu ļoti iepriecināta par iespējamo sadarbību, jo mērķis, protams, ir ļoti, ļoti veiksmīgs. Par krīzes situācijām runājot, tas ir progress, kas ir sasniegts. Mums jārada arī jauns apraksts šim procesam. Un mēs runājam šeit praktiski par uh, ārkārtas situācijām. Nu, neiet runa par to, ka ir vajadzīga, uh, piemēram, jauna pasa ceļošanai, bet gan situācijas, kad uh, valsts uzdevums ir kādus uh, speciālus pasākums ievadīt un palīdzēt uh, saviem pilsoņiem. Tātad esmu tiešām iepriecināta par iespējamo nākotnes veiksmīgo sadarbību un neatkarīgi no politiskām grupām. Visu interesēs ir padomē un komisiju dot labu signālu. Paldies! Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības jautājuma. Un eh, tā, tā tas ir Eiropas robežu uzraudzības sistēmas izveida Eirosūra. Mūsu referents ir Jans Mulders, un tagad mēs sāksim ar komisijas prezentāciju. Belinda Paikas kundze, komisijas pārstāve, ir jau šeit, cik es redzu, un tāpēc es gribētu dot vārdu Belindai Paikai vispirms, un pēc tam mēs uzklausīsim referentu. Un arī padome ir e, šeit, tāpēc uzstāšanās kārtība būs šāda komisija, padome, referente un tad pārējie lības locekļi. Lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsādātāji, labrīt visiem! Es tiešām priecājos, ka varu īsi iepazīstināt ar šo priekšlikumu, kuru komisija sagatavoja 2011. gada decembrī attiecībā uz e, direktīvu Eirosur. Eirosur uzdevums ir pastiprināt e, ārējās Eiropas Savienības e, jūras un sauszemes robežas un tas notiks tiešā sadarbībā ar Frontex aģentūru. Ietekmes izvērtējumā jūs atradīsiet dažas uh, no secinājumiem pēc ekspertu sanāksmēm un arī ietekmes izvērtējumā tika secināts, ka tieši kopīgu nosacījumu un noteikumu trūkums attiecībā uz informācijas apmaiņu, sevišķi, kad runa ir par ārējām jūras robežām, veido tādu situāciju, ka ir iespējams, ka noziedzība mm, paliek nepamanīta. Un tāpēc mūsu priekšlikums tieši skar šo jomu, lai um, atbildīgās uh, dalībvalstu iestādes varētu apmainīties ar operatīvo informāciju un varētu cīnīties gan ar pārobežu noziedzību, gan arī aizsargāt imigrantu dzīvības. Paredzēts ir, ka Erosūra stāsies spēkā nākamā gada 13. Eh, oktobrī. Un tas nozīmē, ka mums paralēli ir Erosūra arī jātestē Un tas ir jādara ļoti ātri, tas ir liels izaicinājums visām iesaistītajām pusēm, arī Eiropas parlamentam. Ļaujiet man īsumā pastāstīt par to, kā Eirosur darbosies. To visvieglāk ir saprast kā decentralizētu sistēmu sistēmu. Tas nozīmē, ka notiek sadarbība nacionālajā un Eiropas līmenī. Tā balstīsies uz patrulēšanu, risku izvērtēšanu un robežu apsargāšanu Jāatzīst, ka kriminālie tīklojumi ir ļoti elastīgi un viņi var izmainīt savas darba metodas pāris nedēļu laikā un dalībvalsts bieži vien tik ātri nespēja reaģēt, bet tai vajadzētu to darīt. Eirosūra ir funkcionāla sistēma kas ne tikai uzraudzīs uh, imigrantus, bet arī pārrobežu noziegumu, piemēram, kā narkotiku kontrabandu. Ļaujiet man dot jums piemēru. Spānijas robežsargi e, atklāja mazu kukuģīti, kas pie Āfrikas krastiem Uh, mazu kuģīti ar um, nelegālajiem imigrantiem, un kamēr viņi ar tiem imigrantiem bija aizņemti tikmēr um, lielāka laiva ar um, narkotiku kravu varēja paskriet garām nepamanīta. Un uh, tad jāatzīmē, ka. Uh, ir ļoti daudz cilvēku, kas noslīkst uh, vidusjūrā, cenšoties sasniegt Eh, drošību, un Spānijas eh, robežsargi uzskata, ka ir apmēram 6 līdz 10 tūkstoši cilvēku, kas ir noslēguši cenšoties sasniegt Kanāriju salas. Mums eh, šeit ir arī priekšlikums um, mērīt rezultātus, un to darīs uh, arī Frontex sadarbībā ar um, s, dalību valstīm. Un šie rezultāti var tikt izmaini, izmantoti, lai paredzētu imigrantu ierašanos kā tādos gadījumos, kā piemēram tas notika Lampedūzas salā. Un šeit mēs gatavojamies izmantot arī tādas tehnoloģijas kā satelītus, satelītu attēlus, No sākuma tas attieksies uz ziemeļu un austrumu Schengens robežām, bet 2014. Mm, gadā jau visā Eiropas Savienībā informācija būs pieejama visām dalību valstīm. Tā ir iesaicīti, iesaistīti robežsargi, muitnieki un tam līdzīgi piemēram. Uh, Itālija nesen ir izveidojusi nacionālo koordinācijas uh, sistēmu, kurā ir iesaistīti visi attiecīgie spēki, kas atbild par robežām. Tagad ļaujiet man parunāt par Frontex. Uh, Frontex ir um, pakalpojums, kas sniedz pievienoto vērtību Eiropas Savienībā, saturot Eirosūra atšķirīgās daļas kopā. Frontex mm, ļauj drošu apmaiņu ar informāciju. Šis tīklojums ir domāts tam, lai um, nekavējoties paziņotu par jebkuriem negadījumiem attiecībā ar patruļām. Tāpat varēja varēs nosūtīt attēlus un uh, tāpat arī ziņas, ko sniedz uh, dalībvalstis. Līdz ar to Frontex atbild ne tikai par dalīšanos informācijā, bet arī, lai šo informāciju apkopotu. Uh, Tāpat tiek iegū, tiks iegūti informācija no Eiropas satelītu centra. Šis pakalpojums mm, paredz arī to, ka tiek atklāti kuģi ar neparastu uzvedību. Piemēram, ja atklātā jūrā satiekās divi kuģi. Uh, Protams, mums nepietiek tikai ar zināšanām par to, kas notiek uz mūsu ārējām robežām. Mums ir jāspēj arī kaut ko darīt. Un uh, tad ir piedāvājums izmantot uh, eh, luksofora krāsas, zaļu, dzeltenu un sarkanu, lai attēlotu, kāda ir situācija uz kādas uh, robežas sektoru. Lai runātu par izmaksām, man jāsaka, ka līdz 2020. Um, ir paredzēts Eirosur izveidai iztērēt 330 miljonus eiro. Un uh, tad, kad mēs apspriedām eh, par, eh, eh, spriedām par iekšējās drošības fondu šeit, tad mēs jau izrunājām arī visus finanšu aspektus. Eirosur 2016. gada oktobrī sāks darboties 16 dalību valstīs. Komisija pašlaik strādā pie tā, lai sagatavotu detalizētu ceļu kārtu 2012. un 2013. gadam, un jau noskaidrojusi, cik lielā mērā mums varētu būt vajadzīgi papildus cilvēku resursi. Liels paldies par priekšlikumu, tas bija kaut kas, uh, ko parlaments gaidīja jau sen, ko mēs gribējām uh, dzirdēt jau no arābu pavasara. Bija pilnīgi nepieciešams glābt dzīvības jūrā. Es neesmu pārliecināta par to, vai padomi izteiksies. Nu, tad es gribētu lūgt Muldera kungam, lai viņš mums pastāsta par savu viedokli, un ja padome ieradīsies pa to laiku, tad mēs varēsim aicināt izteikties viņus. Lielas paldies! Es eh, patiešām apsveicu šo komisijas priekšlikumu. Manuprāt, ir ļoti labi, ka Eiropā nav iekšējo robežu. Tas nozīmē, ka mums ir jāpiemērš visa mūsu uzmanība ārējām robežām. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina informācijas apkopošana, mums ir jāiegūst visa iespējamā informācija par pašreizējo situāciju un eh, nacionālās, nacionālo koordinēšanas centru ideja man arī šķiet laba. Vienīgās šaubas man ir radušās par to, vai visās dalībvalstīs valstīs būs vajadzīgais budžets. Ir jāatcerās, ka visās valstīs ir ieviesti uh, taupības pasākumi. Protams, komisija runā arī par Eiropas Savienības finansējumu, taču es gribētu zināt, vai dalība valstis būs spējīgas paveikt to, ko komisija liek priekšā. Tāpat arī es domāju par civilu ierēģņu apmaiņu. Mums vajadzētu dziļāk papētīt šo ideju. Protams, ir jāatcerās, ka ir eh, jāpalīdz tām dalībvalstīm, kurām ir vājākas robežas. Mums ir jānodrošina solidaritāte starp dalībvalstīm. Tāpat arī es piekrītu komisijai, ka nav akceptējama situācija, ka vidusjūras reģionā, vidusjūrā mirst tik daudz cilvēku, cenšoties nokļūt Eiropā. Attiecībā uz šo jautājumu es bieži vien uzdodu sev eh, jautājumu, kāda sadarbība ir uh, paredzēta ar vidusjūras reģionu valstīm. Man pavēstīja, ka vairāki civilierēģi jau ir atbildīgi par sadarbību ar vidusjūras reģionu valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis, taču es vēlētos, lai man sniedz vairāk informācijas par šo jautājumu. Nezinu, vai pietiek ar to, kas jau tiek veikts, vai mēs varēsim nodrošināt, lai tik daudz cilvēki nemirst, cenšoties sasniegt Eiropu. Ja runa par datu aizsardzību, tad es pilnībā saprotu, ka Eiropas eh, komisijas eh, priekšlikums neparedz eh, tikai un vienīgi pašreizējo datu aizsardzības likumu ievērošanu. Tāpat arī ir paredzēta fiz fiziskas pārbaudas uz robežām attiecībā uz risku, bet es gribētu pārbaudīt, vai tas viss tiek nodrošināts. Es arī apsveicu to, ka mums ir labāka sadarbībā ar Eh, visām um, pastāvošajām Eiropas Savienības institūcijām, vai nu tie būtu satelīta centri vai kādas citas iestādes. Mums ir vajadzīga pēc iespējas plašāka koordinācija, galu galā Eiropa ir viena, mums ir viena ārējā robeža, un tā mums būs jāaizsargā pēc iespējas labāk. Es ar prieku sadarbošos ar visiem eh, šajā komitejā, lai sagatavotu pēc iespējas labāku priekšlikumu, tik labu, kā ir iespējams pašreizējos apstākļos. Paldies! Pirms eh, došu vārdu deputātiem. Padomes eh, pārstāvs ir ieradies, mēs vēlētos jūs šeit lepni sveikt un gribētu jums eh, lūgt sniegt aktuālāko informāciju par pašreizējo situāciju padomē attiecībā šo dokumentu, un pēc tam dosim vārdu arī deputātiem. Pēdersēnā kungam došu vārdu. Lūdzu. Paldies! Lielas paldies par uh, sirsnīgajiem apsveikuma vārdiem. Ļoti atvainojos, ka ir, es nieradies par vēlu. Man ir liels prieks, ka man ir dot iespēja informēt jūs par pašreizējo, pašreizējo situāciju padomē. Kā jau jūs zinat, Eirosora priekšlikums pašlaik tiek skatīts attiecīgajā darba grupā padomē. Uh, Mēs esam uh, panākuši ļoti labu progresu attiecībā uz šo tehnisko priekšlikumu, un mēs plānojam pabeigt uh, pirmo lasījumu padomē līdz šīs prezidentūras beigām. Tas nozīmē, ka mēs uh, nevarēsim sākt sarunas ar parlamentu šīs prezidentūras laikā. Mums nāksies atstāt šo darbu nākamajai prezidentūrai. Jebkurā gadījumā esam jau tikuši ļoti tālu šī dokumenta izskatīšanā, un mēs ar prieku arī a, eh, lasīsim referenta ziņojumu par šo jautājumu. Tas ir viss, kas a, eh, man bija sakāms, bet es labprāt atbildēšu arī uz jautājumiem, ja tādi būtu. Lās paldies! Mēs ceram, ka jums eh, izdosies virzīties uz priekšu attiecībā uz šo dokumentu, un neskatoties uz to, ka mums sadarbība būs ar Kipras prezidentūru. Skūrijas kungs vēlējās pirmais runāt. Lūdzu, dod jums vārdu. E, sonu... Paldies, priekšsādātāja kungs. Gribētu teikt paldies komisijai par šo direktīvas priekšlikumu. Tas ir pilnīgs. un uh, ietver sevī lielāko daļu no tā, ko jau ilgu laiku esam cerējuši. Kopš arābu pavasara ir notikušas dažādas izmaiņas, un, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi, kā komisija arī teica, ka aptvērums tiks uh, paplašināts. Manuprāt, tas ir nozīmīgi un nepieciešams. Tāpat arī nelegālo migrāciju un pārobežu noziedzību varēs labāk apkarot. Pirmais punkts - robeža aizsardzība. Komisijas eh, teiktais eh, ir ļoti precīzi, un varbūt, ka mēs varētu vēl padziļināt eh, vienu vai otru punktu Ir tīpaši tas skar uh, reakcijas uh, iespēju un ātrumu. To varētu vēl labāk noformulēt, jo neskatoties uz to, ka šeit uh, runā par to, ka jāievēro cilvēku tiesības un par to, ka nedrīkst sūtīt atpakaļ. Šī reakcijas spēja tomēr vēl nav pilnīgi aprakstīt. Nav īsti skaidrs, kā tas funkcionēs, kā arī profilakses iespēja šajā tekstā nav īsti skaidra. Kādi tad varētu būt šie profilakses mehānismi? Iepriekšējais runātājs to jau pieminēja. ir arī iespēja sadarboties ar vidusjūras valstīm un ievērojot nesenos notikumus. Var teikt, ka ir skaidrs, ka tas ir nepieciešams, lai samazinātu nelegālās migrācijas fenomenu. Un it īpaši apkarot noziedzīgo darbību. Es domāju, ka darba sākums ir ļoti veiksmīgs. Varbūt būs nepieciešama vēl dažādi piemērojumi, bet noteikti nākošo nedēļu laikā tas būs iespējams. Paldies! Penčie kungs. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu sirsnīgi pateikties, pateikties par šo stāstījumu, es domāju, ka Erosur ir pierādījums mūsu gribai veidot uh, tādu kopēju, integrētu ārēju robežu kontroli. Es ļoti atzinīgi vērtēju šo iniciatīvu un gribu vērst jūsu uzmanību uz vienu jautājumu, kas manā izpratnē ir uh, ļoti nozīmīga. Tā ir sistēma, smart borders un uh, cits, kas ir saistīts ar to. Runa iet par Schengens telpu. Eiropas uh, Savienībai ir nepieciešams patiesas reformas. Nu, pirmkārt, Schengens zonā, un otrkārt ir jāpieņem jauns izvērtēšanas mehānisms. Ja tāda mehānisma nav, tad šī Eiropas robežu uzraudzības sistēma Eirosur, un par ko mēs noteikti nobalsosim, tā e, būs ļoti būtiski trūkumi darbībā. Tādi, kā tas tiek konstatēts pie mūsu robežām, mums nevienmēr nav iespēja un arī līdzekļi labot šādas kļūdas un trūkums. Tādēļ es vēlreiz vēlos vēst uzmanību padomē un to padomas pārstāvji ir mūsu vidū un aicinu adekvāti uh, risināt šo robeža aizsardzības uh, problēmu mums parlamentā. Tas ir ļoti nopietni jāvērtē, lai mums būtu patiesas diskusijas par uh, Schengens telpas mm, izmaiņām. Par komisijas priekšlikumu runājot, man liekas, ka tas ir labs, tas ir mm, virzīts uz labu, uz pareizu virzonu un komisijai jautājumu. Pirmais jautājums. Robežu aizsardzība var dažādos riskus un jākonstatē, ka ir nevienādi finanšu resursi. Uh, Un kas notiek tādā ar, zonā, kur ir samazināts riska faktors, bet nu vienalga varbūt negaidīti notikumi? Un kāda būs atbilde, ko var dalību valstis atbildēt Frontex šādā situācijā? Un vēl gribu, lai tiktu no komisijas puses skaidrots 21. pants. Šeit tiek paredzēts, ka Nacionālajie koordinēšanas centri tiks eh, dažādā laikā veidot, un tas skar Ziemeļa Eiropu, Dienvidē Eiropu, Austrum Eiropu. Nu, kādēļ ir šīs atšķirības un kādēļ šos eh, centrus neizveido vienā un tajā pašā laikā uh, pie visām ār uh, robežām Eiropas Savienībā? Paldies. Lies paldies. Nākamā Hetteskundze. Par uh, informāciju om jūras sūru. Uh, Paldies, priekšsādātājs kundze. Iepazinos ar dokumentu par Eiropas robežu uzraudzības sistēmu Eirosur, un, protams, ka jārod ir risinājums problēmām pie ārējām robežām. Bet es esmu norūpējusies, um, domājot par subsidiaritātes principu. Es domāju, ka komisijas priekšlikums ir ļoti nenoteikts. Ja mēs uh, raugamies uz to, vai dalībvalstīm nevajadzētu pašām šo priekšlikumu izteikt. Šeit uh, nav pārāk precīzi izteikumi, ja dalībvalstīm pašām jāpārdala resursi. Tas uh, arī nozīmē, ka Frontex pilnvars ir ļoti būtiski paplašināts, un man liekas, ka tas nav akceptējums un savienojums ar subsidiaritātes principu. Protams, ka mums jārod risinājumu šīm problēmām, un tas jādara kopā, bet jautājums ir, uh, kādā veidā pastāv liels bāžas darību valstīs par subsidiaritātes principu. Paldies! Paldies! Vispirms uh, es gribētu dot vārdu Albrehta kungam, pēc tam būs komisijas pārstāvim iespēja atbildēt. Šķiet, ka ir vēl seši runātāji, kas vēlas izteikties. Albrehta kungs, lūdzu jums vārds. Frau Vorsitzende. Paldies, priekšstādātājs kundze. Diemžēl mūsu ēnu referente nevar būt uh, šodien klāt, bet mums zaļajiem ir daži atklāti jautājumi par Eirosuru Es uh, saprotu, ka daudz punkti, kā arī uh, referents to ir uh, apzīmējis, ka tie ir nepieciešami un ka tie tiek virzīti uz priekšu, un mēs vienmēr esam aicinājuši tā darīt īpaši tad, kad runa ir par um, cilvēktiesībām un uh, situāciju pie ES ārējām robežām. Ir nepieciešama pasākuma, tikai vai šie pasākumi ir piemērot. Daudzās vietās mums nav skaidrs, ko konkrēti uh, noteiks Eirosur, kādi ir konkrēti uzdevumi, kādas pilnvaras, piemēram, uh, meklēšanas un glābšanas pasākumu no jautājums, kā pie uh, es ārēm robežām, piemēram, uh, vidusjūrā, mm, kā viņus glābj ja viņi ir tādā mm, sarsītā situācijā, tas uh, nemaz šajā priekšlikumā nav ietverts. Uh, Un šeit tāda ļoti necaurspīdīga sadarbība ar trešajām valstīm divpusējā un daudzpusējā kontekstā tiek pieminēta. Pie tam nav īsti skaidrs, kādas konkrētas pilnvaras šeit uh, līguma partneriem tiek piešķirtas. Un kāda ir juridiskā bāze? Šeit ir daudz neskaidrību un kāda arī ir uh, saiknes ar dažādajām aģentūrām un kāda ir Eirosurs sistēma kopumā, kādas ir pracības, kāda pasākumi. Mēs, piemēram, runājam par caurskatāmību, tad eh, daudz lietas ir neskaidrs. Un tieši politiska atbildība, runājot par to, kas eh, kontrolē, kāda ir politiskā atbildība, kas eh, politiskā ziņā uzņems atbildību. Tas, manuprāt, šeit nav pietiekami skaidri formulēts. Tāpat arī jautājums par datu aizsardzību, jo šeit man nav skaidrs, kādēļ datu apstrāde Eirosur nav skaidri ierobežota. Arī tas nav izslēgts, jo, manuprāt, nu, tas nav nepieciešams, ka datu apstrādes pilnvars īpaši tiek sniegts vai datu apmaiņas eh, pilnvars tiek sniegtas, aģentūras parasti ar to ir jau apka, aprīkotas un Eiropolam vispār jau nu būtu jābūt tai organizācijai, kas eh, ir atbildīgs par apmaiņu datiem ES. Tagad aizvien vairāk. Tam ir ietekme eh, uz, piemēram, arī Frontex, bet šeit Eirosur izveidē par to netiek runāts un pēdējā punktā tiek runāts par to, kāds ir ietekmes novērtējums un subsidaritāte. Vai patiesi tas ir nepieciešams un tas attaisno tik daudz naudas dot vienam Eiropas pasākumam, par ko nav īsti skaidrs, kāds labums no tā galu galā iestāžu un dalību valstu darbam tas tiks dots. Un vēlos tikai norādīt uz uh, līdzīgu uh, uh, pasākumu toreiz ASV, tā sauktās SIPNET. Tas bija ļoti dārgs. Un uh, bija liels problēmas un izvērtējumu rezultātā tas tika pārtraukts. Es nevajadzētu atkārtot kļūdas. Katrā gadījumā ir nepieciešams ļoti skaidrs izmaksu un arī seku novērtējums. Tādēļ ļoti daudz jautājumu vēl ir atklāti, un mēs gribam skaidrojumu. Paldies! Paldies! Dievs, te mira kungs! Liels paldies, priekšsēdētājs kundze! Es vēlētos izteikt savu gandarījumu par šo iniciatīvu. Tas jau nav nekas jauns, bija e, mēģinājumi arī iepriekš kaut ko tādu izdarīt, un tagad es vēlētos pakomentēt e, dažus trūkumus, kurus es tie saskatu. Pirmām kārtām man šķiet, ka Eiropas robežu uzraudzības sistēmu mēs varam atrast jau slavenajos uh, kiberuzraudzības sistēmu projektos. Un uh, par to tiek runāts uh, vidusjūras baseinā un Atlantijas okeānā jau sākot no 2002. gada, un te ir jānoroda arī uz trūkumiem, kā piemēram nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi, un tāpat arī e, tas kavē lidmašīnām pacelties gaisā, piemēram. Un sistēma, kas mums tiek piedāvāta tagad, ar nodomu sargāt robežas. Tas ir vienkārši kaut kas neiespējams. Pieredze mums rāda, ka robežas pilnībā kontrolēt nav iespējams. Vienīgā cerība, kas mums ir palikusi, ir, ka šī sistēma nodrēs, lai glābtu cilvēkus jo tos cipars, ko komisija nosauca, ko iesniedza eh, Spānijas robežsargi, viņi runāja par 6000 nosliekošo Atlantijas okeānā, bet tā nav taisnība, tie ir apmēram 10 tūkstoši, ņemot vērā to, ka ar krīzi nelegālā imigrācija tikai palielinājās. Mani nodarbina arī tas, cik šīs priekšlikums būs efektīvs un proporcionāls, kā arī šī priekšlikuma izmaksas. Šīs sistēmas lielāk, lielākais pluss ir nevis kontrolēt robežas, bet identificēt tos, kas pārkāpj šo jūras robežu ar cerību, ka mēs varam viņus atrast un izglābt kas attiecās uz sistēmas komponentiem, tad uh, lielākoties tā balstās uz informācijas plūsmas, koordināciju un imigrāciju. Nu, un man liekas, ka vissvarīgākais ir veikt arī dažādas izlūkošanas darbības, lai varētu izglābt pēc iespējas vairāk cilvēku. Jo līdzīgi precedenti mums jau ir bijuši. 2002. gadā mēs gribējāmies iz, izveidot uh, vispārīgu uh, elektroniskās identifikācijas sistēmu Fuerteventurā, otru uh, jūras šaurumā. Uh, un trešo austrumu vidusjūras reģionā. Un man šķiet, ka sistēma ir laba. Tomēr es neesmu pārliecināts par to, ka tā ir absolūti efektīva. Vismaz tik efektīva, lai tai varētu dot nosaukumu robežu uzraudzības sistēma. Jūs saprotiet, te ir runa par 5 miljoniem kubikmetru ūdens. Tas ir vienkārši neaptverama teritorija. Un, uh, nu, es ceru, ka mēs palīdzēsim referentam iesniedzēt grozījumus. Fundamental questions. Uh, Mr. Buzutil, please, take the floor. Paldies, Lūdzu, Buzutil kungam. Vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos apsveikt šo priekšlikumu, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgi. Uh, ne tikai iegūt ļoti skaidru izpratni par situāciju uz ārējām robežām, bet arī nodrošināt uh, ļoti labu rīku, lai Frontex varētu sasniegt labākus rezultātus. Ir jāatcerās, ka pavisam nesen tika pārskatīts aģentūras mandāts, un uh, parlaments to arī apstiprināja. Man ir daži punkti, ko es vēlētos uh, uzdot komisijai, cerams, ka komisija varēs atbildēt uz maniem jautājumiem. Pirmkārtām es gribētu zināt, vai komisija pārēdz jaunu infrastruktūru, izveidojot Eirosur, vai šeit ir runa tikai par esošās infrastruktūras nodrošināšanu dalībvalstīs un salikšanu kopā. Es domāju, ka mums ir svarīgi saprast, vai komisija paredz jaunu uzraudzības infrastruktūru, jaunas tehnoloģijas, kas tiks izmantotas eirusur ietvaros, vai vienkārši tiks apkopota esošā infrastruktūra visās dalību valstīs. Nākamais. Mēs visi zinām, ka viena no galvenajām grūtībām uzraudzībā, it īpaši, ja ir runa par jūras robežām un jūras teritorijām, ir tas, ka ir ļoti grūti atrast mazas laivas, kas šķērso jūru. Īsnībā tas ir gandrīz tāpat kā meklēt ādētu sienu kaudzē. Es eh, gribētu lūgt komisiju paskaidrot, vai šis jaunais solis ļaus mums eh, pārvarēt eh, grūtības, ar kurām esam saskārušies pēdējo desmit gadu laikā. Vai mums būs šāds rīks, kas mums ļaus patiešām identificēt eh, mazās laivas, kas eh, šķērso jūru un kas eh, arī bieži vien rada ļoti daudz iespēju cilvēkiem iet bojā, un tāpat arī šīs laivas bieži vien tiek organizētas noziedzīgā ceļā. Trešais - par datu apmaiņu. Cik tālu es saprotu, tad datu un informācijas apmaiņa ir uzsver ietveros uh, attiecas uz eh, datiem par eh, situāciju, nevis par eh, atsevišķām personām. Tieši tāpēc jautājums par personas datu apstrādi īstenībā nemaz neparādās. Varbūt komisija varētu sniegt sīkākus skaidrojumus, jo, protams, noteikti būs arī citas problēmas, ko risināt, ja izrādīsies, ka šeit ir runa par personas datu apmaiņu. Nākamais attiecībā uz trešajām valstīm. Mēs zinām, ka it īpaši Dienvidē Eiropā jūra mūs šķir no lielā Āfrikas kontinenta, un Āfrikā ir daudz valstu, kurām vispār nav nekādu uzraudzības tehnoloģiju un infrastruktūras. Pastīsimies, piemēram, uz Lībiju. Mēs esam pieraduši pie tā, ka no Lībijas krastiem, Ziemeļlībijas krastiem, uh, uh, dodas laivas, un mēs zinām, ka šie cilvēki, kas uh, sēž laivās, īstenībā ir šķērsojuši tuksnesi un ieradušies Lībijā no dienvidu puses. Vai komisija ir paredzējusi pasākumus, kā koordinēt uh, Eh, trešās valstis, lai tiktu nodrošināta šajās valstīs infrastruktūra, kas tiktu savienota ar Eirosuru. Tātad šeit ir runa par koordinācijas centriem trešajās valstīs, kas būtu pievienoti Eirosuru tīklam. Un pēdējais. Izmaksu jautājums. Ja es pareizi sapratu, tad komisija ir paredzējusi 338 miljonus. Tā ir milzīga summa. Varbūt jūs varētu uh, Eh, pastāstīt, eh, kā tieši šī nauda tiks tērēta? Vai šeit ir runa par jaunu tehnoloģisku infrastruktūru, par cilvēku resursiem, varbūt par abiem diviem? Es domāju, ka mums patiešām ir jāsaņem skaidrāka informācija par eh, to, kā tiks sadalītas šīs izmaksas, kā tiks tērēta šī summa. Pēdējais punkts. Esmu nedaudz vīlies par to, ka Dānijas prezidentūra jau ir atteikusies no uh, šī jautājuma un ir gatava to tālāk nodot Kipras prezidentūrai. Manuprāt, šis ir ļoti nozīmīgs priekšlikums, mums ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas ātrāk jāpieņem tiesību akti, ja mēs patiešām vēlamies, lai šis pasākums stātos spēkā līdz 1. oktobrim. Cik tālu es saprotu, ka tad darbs pēc tiesību aktu īstenošanas ir visai ievērojams. Es vēlētos uh, vēlēt veiksmi Mulderu kungam kā referentam un cerams, ka uh, šī komiteja arī panāks ļoti veiksmīgus rezultātus strādājot pie šī jautājuma. Jā, uh, patiešām mums ir jāpasteidzas, um, šis jautājums ir ļoti svarīgs, un, bet es noteikti arī lūkšu komisiju paskaidrot, kā viņi redz šos tālākos procesus. Bronsa kungs un pēc tam arī došu vārdu pāriem runātājiem. Attiecībā uz šiem tūkstošiem migrantu, kas ir zaudējuši dzīvības, mēs no rīta runājām par tādu pieju, kas būtu balstīta uz slepeno informāciju, uz to, ka mēs varētu kontrolēt šo cilvēku ceļus. Bet, ja šie cilvēki tomēr tiek ielaisti, tiem tiek piešķirts patvērumā meklētāju status, tad nākamā laiva īstenībā būs saņēmusi stimulu doties ceļā. Šeit ir runa par nelegāliem migrantiem. Ja mēs nepieņemsim šos migrantus, tad mēs eh, novērsīsim arī pārējo laivu došanos ceļā. Ir jāatcerās, ka svarīgākais būtu nepieļaut, lai šīs laivas vispār dodas ceļā, neskatoties uz to, kur atrodas ostas. Un tie, kas ierodas Eiropā, tiem nevajadzētu ļaut Eiropā palikt. Uh, Ja ir runa par cilvēku tirdzniecību, par narkotikām, tad jautājums, kas ir jāuzdod, ir tas, kādus pasākumus veids valstis, no kurām narkotikas un cilvēki tiek izsūtīti. Šķiet, ka Busutilkungs jau atrada problēmas sakni. Īsnībā problēma nav uh, Ziemeļāfrikas ostās bet gan šo Ziemeļāfrikas valstu dienvidu robežās. Mēs dzirdējām par neatgriešanas eh, principu, bet, manuprāt, Kamerona un Sarkozī teiktais eh, šīs bumbas, kas tika mestas eh, pavasara revolūcijas laikā, īsnībā ir sadragājušas demokrātiju šajās valstīs. Nu, varbūt es šeit maldos, un šeit vairāk bija runa par naftu, nevis par mieru un demokrātiju. Paldies, Sip Peres kundzē vārds. Es domāju, ka daudz kas jau par principiālo mērķi ir pateikts, arī par iespējamām problēmām. Tādēļ es uzdošu tikai principiālu jautājumu. Arī robeža aizsardzība un aizsardzība, piemēram, no narkotiku uh, nelegālas ieviešanas. Komisijas to norādītā ir visu dalībvalstu interesēs. Bet man liekas, ka ir divi ceļi. Uh, to īstenot, pirmkārt finansējot to no Eiropas budžeta. Un īstenošana tad uh, notiek uh, dalību valstīs uh, pie ārējām robežām. Mans jautājums ir tāds, vai ārējo robežu aizsardzība nav kopējs uzdevums, kurā arī tās dalība valsts, kurām nav ārējo robežu, iesaistītos, un mans konkrētais jautājums ir tāds, vai ir tādas pārdomas vai pārdomas uh, tādas kā, piemēram, Vācija finansiāli, tehniski vai ar personālu iesaistās ārēju robežu aizsardzībā. Es domāju, šādas pārdomas palīdzētu nevis aizvien atkal diskutēt par jaunām kontrolēm iekšējās robežās. Paldies! Lielas paldies! Tālāk Ernstas kundze. Jā, paldies! Jūs uh, visdrīzāk nebrīnīsieties, ka šis priekšlikums uh, rada ļoti lielas problēmas, un tas ir tāds no ļoti delikāts formulējums. No vienas puses, es domāju, ka tas ir saistīts ar uh, uh tādu nepreiz priekšstatu, ka varētu uz ārpus Eiropu hermētiski noslēgt. Tas nav iespējams, un to kolēģi arī teica, šādas kontrolas, kas pie ārējām robežām tiek veiktas, uh, diez vai uh, var sasniegt uh, patieso mērķi. Un bez tam, man liekas, ka sarežģīti ir arī tas, ka šis priekšlikums tiek uh, piedāvāts kā bēgļu aizsardzība. Man liekas, ka tas dažkārt ir pat uh, ciniski, ja jūs domājat, ka ar šo priekšlikumu m, tam tiek dots uh, ieguldījums. Tas ir mūsu pamatpunkts, un es domāju, ka jūs nebrīnīsieties par to. Ir ļoti liels problēmas ar datu un informācijas apmaiņu ar trešajām valstīm Tas, ir, tas nav skaidrs un nav noteikts. Tāpat arī jāatkārto cilvēktiesību jautājums, tam jābūt centrālajam. Trešais punkts - Frontex paplašināšana. Arī tas jūs īpaši neizbrīnīs, tas nav mūsu interesēs. Mēs domājam, ka kompetences paplašināšana šeit nav pamatota. Un runājot par izmaksām, par to runāja vairāki kolēģi, un es domāju, ka jārunā ir arī par proporcionalitāti pasākumiem, ievērojot uh, šo mērķi, ko, manuprāt, nekad nevarēs sasniegt. Un izmaksas, kas ir nepieciešams, un es gribu uzdiet arī jautājumu, nu kā tad tas tiks uh, apmaksāts. Un kopumā es domāju, ka tas nav pareizi uh, no viena priekšlikuma steigties pie nākošā un ārēju robežu aizsardzību šādā veidā risināt. Jāparaugās, kas ir, kāda ir situācija, kā to var risināt un kā to var atrisināt, ievērēt arī to bēgļu intereses, kas pamatot ierodas Eiropā. nu, Eiropa kā cietoksnis nevar būt mūsu mērķis. Un šis komisijas priekšlikums un viss tas, kas ir saistīts ar to. Mēs uzskatām, ka tas ir kritizējams un atbilstoši izturēsimies attiecībā uz priekšlikumu kopumā. Thank you. Lies paldies. Džakolīno kungs. Lūdzu. Grazie, prezidente. Justo. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija šodien paudīs viedokli par 2013. gada budžetu. Tur ir papildus līdzekļi paredzēti iekšlietu un tieslietu telpai. Un ja tas ir tā, ka izmaksas, kas e, ir 383 e, eiro, eiros ar izveidēju, tad papildu izmaksas, respektīvi šie papildu līdzekļi tiks šim mērķim izmantot. Kā jau es teicu, jā. Ja tiek radīts jauns infrastruktūras un ja tās ir nepieciešams, ir jāuzdod jautājums, kā tas ir savietojums ar citām aģentūrām, piemēram, ar Frontex. Uh, un kā tas varbūt var tikt uh, saistīts. Un tad arī, protams, jautājums par trešajām valstīm. Šeit jārunā arī par Eiropas um, nostāju attiecībā pret uh, valstīm, kas ir Eiropas dienvidos. 9. maijā plenārsēdē diskutēs par Lampedūzu, šodien mēs diskutēsim par Grieķiju un Eirosūru ir domāts, lai uh, mēs Eiropā parādītu plašāku solidaritātes pakāpu, būtu tāda devīgāka un palīdzētu tiem, kas tieši no tādas ļoti plašas migrācijas. Uh, Tādēļ gribētu lūgt komisiju parādīt, kur tad ir šis nu, papildus ieguvums. Paldies. Es paldies tagad došu vārdu Paikas kundzē, lai atbildētu uz jautājumiem tik lielā mērā, cik iespējams, jo, protams, te bija dažādi veidi jautājumi un bāžas lūdzu. Paldies paties priekšsēdētāji un paldies arī par man uzdotajiem jautājumiem. Es centīšos atbildēt vismaz uz galvenajiem eh, punktiem, kas šeit tika piesaukti, un es ceru, ka šīs debatas būs noderīgas deputātiem. Es tikai vēlējos uzsvērt, ka Eirosūra ir uh, politikas instruments, tā nav politika, un tas jāskatā Schengens politikas uh, kontekstā, tāpat arī imigrācijas politikas kontekstā. Un uh, saistībā ar to, kam un kādos apstākļos ir tiesības uz starptautisko aizsardzību. Un ir uh, jāuzlabo Schengens zonas pārvaldība. Uh, taču šis ir viens no instrumentiem, ar ko mēs cenšamies uzlabot situāciju. Pirms es vēlētos runāt par izmaksām un par ASV pieredzi. Protams, mēs esam pievērsuši uzmanību tām, kādas ir sistēmas citur pasaulē, un es saprotu, ka ASV jau tagad ir investējuši ārkārt ārkārtīgi daudz naudas. Mēs esam investējuši tikai 10% no 330 eh, miljoniem. Un um, mēs esam ļoti daudz mācījušies no tā, kas ir labās prakses un netik labās prakses citur. Uh, Tālāk runājot par to, kādā mērā dalība valstis ir gatavas atrast vajadzīgo finansējumu, tad, protams, tas ir jautājums, kas ir jāapspriež padomjas darba grupā. Bet dalība valstis jau pašlaik tērē naudu savu ārējo robežu apsardzēju bet ir nepieciešama koordinētāka pieeja no Eiropas Savienības fondu puses. Mēs sāksim um, otro lasījumu nākamnedēļ par uh, Eiropas Savienības ārējām robežām, un tieši mēs meklēsim īpašu finansējumu Eirosūru. Tāpat arī tika izteiktas piezīmes par attiecībām ar trešajām valstīm komisijas uh, priekšlikums aicina uz nolīgumu slēgšanu ar trešajām valstīm. Un īpaši mūs interesē kaimiņu valstis, kas ir imigrantu avots mūsu gadījumā, un, protams, ka tur ir nepieciešama īpaša pieeja. Tāpat bija jautājums arī par to, kāds ir efekts dažādajām ietekmēm. Mēs arī gribētu norādīt, ka ir daži. E, dažas robežas daļas, kas tiek uzskatītas par īpaši apdraudētām un uz kam ir jāiztur ļoti e, liels sloks. Un um, šeit mēs varam atsaukties uz 15. panta punktu 1C. Tur ir runa tieši par to, kādu palīdzību var sniegt Frontex un kādu palīdzību var sniegt citas dalībvalstis. Tāpat tika pieminēta uh, lieta par to, kāpēc mēs vēlamies sadalīt pa daļām šo ieviešanu. Um, mēs uzskatām, ka tas ir realistiskāk. Mēs saprotam, ka ļoti Daudz darba mm, jau ir paveikts, lai ieviestu eirusur, tāpēc mēs nestrādājam šeit tikai ar kaut kādu uzmetumu. Tomēr ir vēl arī diezgan daudz lietas, kas ir jāpaveic, un tāpēc šāda pakāpeniska ieviešana mums šķiet eh, realistiskāka. Vēl vēlos pieminēt um, glābšanu saskaņā ar starptautisko eh, likumdošanu um, dalībvalstīm kā pirmais uzdevums ir jārealizē glābšanas operācijas uz ūdens. Un 16. apsvērums eh, skaidri pasaka, ka uh, Eirosur nekādā veidā neietekmē šīs glābšanas e, operācijas, kas ir paredzētas saskaņā ar starptautisko likumdošanu. Un, um, jebkurā gadījumā tā paliek prioritāte, Eirosur to nemaina. Tas vienkārši attiecās uz visām darbībām, kas tiek veiktas uz robežas un regula arī uzsver to, ka prioritāte ir glābt imigrantu dzīvību. To jūs varat redzēt uh, pantā 2.3 un arī 9. panta 2. Uh, e punktā. Runājot par datiem, tie nesaturēs personiskas identifikācijas informāciju, bet eh, vienkārši operatīvo informāciju par situāciju. Un tikai izņēmumu gadījumos tiks dot personīgi dati, un tas būs ierobežot tā gadījumu skaitā varēs eh, sniegt arī par, informāciju par personas datiem. Mēs nevēlamies izslēgt pilnībā šādu iespēju, taču um, tas ir atrunāts preambulas septītajā punktā, ka tas pilnībā notiks saskaņā ar starptautisko likumdošanu. Un eh, kā uh, jebkura apmaiņa ar uh, personīgajiem datiem ir pakļauta datu aizsardzības uh, noteikumiem. Mēs uzskatām, ka Frontex vēl var nospēlēt ļoti lielu lomu, un tā loma ir diezgan unikāla. Frontex sniedz tehnisko uh, palīdzību, un tas nekādā veidā neaizskar subsidiaritātes principu. Tāpat bija arī jautājums par mazajām uh, laivām. Kā Bustilkungs pareizi teica, ir ļoti grūti šīs laivas atrast. Un, uh, Tas joprojām ir uzdevums, pie kura mums ir jāstrādā ja mēs vēlamies būt efektīvi. Tālāk par koordināciju un palīdzību, kas tiek sniegta trešajām valstīm. Ir iespējams finansēt Nacionālos koordinācijas centrus trešajās valstīs. Un uh, Tagad runājot par to, kā mēs vēlamies tērēt to naudu. Galvenā nauda tiks dota nacionālajiem koordinācijas centriem. Un eh, es būšu priecīga ar sīkāku informāciju jūs iepazīstināt bilaterāli. Paldies! Mm, tagad es vēlētos lūgt uh, padomēji pastāstīt, vai jūs vēlaties runāt, bet lūdzu īsi tāpēc, ka mm, Kriko kungam ir jādodas projām 12. un mums ir jāsāk pēc iespējas ātrāk, un pēc tam došu vārdu referentam. Lūdzu, padome, ja jūs pavisam īsu repliku varat izteikt. Paldies, paldies uh, par to, ka jūs man devāt vārdu īsi at atbildēt būsu tilkungam. Es gribētu uzsvērt, e, ka tas ir ļoti nozīmīgs e, priekšlikums un ka mums tiešām ir jārīkojās cik ātri vien iespējams. Prezidentūra ir visas savas sanāksmes veltījusi tām, lai e, runā apspriestu Eirusūru projektu, un tas tomēr ir tehnisks priekšlikums, un tāpēc tas aizņem laiku. Un tāpēc es vienkārši cenšos sniegt tādu realistisku ainu par to, ko Dānijas prezidentūra var izdarīt atlikušajos uh, divos mēnešos. Uh, taču esmu pilnīgi pārliecināts, ka gan Bustilkungs, gan pārējie deputāti, mēs esam viens prātis par to, kāda ir situācija, un mēs zinām, ka mums ir jārīkojās ātri. Un, ja tas būs iespējams, tad mēs būsim tikai priecīgi. Paldies, Mulder kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es apsveicu šīs komitejas interesi par komisijas priekšlikumu. Kā jau es minēju, es eh, domāju, ka šis priekšlikums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Mums ir jārūpējās par to, lai ārējās robežas Eiropas Savienībā būtu kārtībā un tuvākajā laikā es ar jums sadarbošos, lai mēs varētu sagatavot tādu priekšlikumu, ko var atbalstīt vairākums cilvēku. Es saprotu, ka visi nevarēs to atbalstīt, bet vairākums šajā komitejā ceru, ka to atbalstīs. Tāpat arī es ņēmu vērā visu to, kas tika minēts. Es eh, iestrādāšu to savos grozījumos. Paldies! Šīs darbs noteikti nebūs vienkāršs. Nākamais darba kārtības punkts ir Eiropas Savienības personas datu reģistra izmantošana. Kirhopa kungam ir jādodas prom pulkstens 12. Tā ir, vai ne? Bet mēs varēsim turpināt eh, strādāt arī pēc viņa aiziešanas. Mēs varēsim apspriest svarīgākos grozījumus un cerams, eh, kāds eh, informēs Kirhopa kungu par to, kas notika šīs sēdes beigās. Es zinu, ka ir iesniegts milzīgs grozījumu skaits, vairāk nekā 400 grozījumi, tāpēc eh, lūdzu došu vārdu Kirhopa kungam, lai viņš varētu sniegt savu viedokli par šiem grozījumiem un uh, pastāstīt par to, kāds bija darbs. Pēc tam turpināsim arī ar pārējo uzrunām. Liels paldies, priekšēdētājs, patiešām atvainojos, ka man būs jādodas prom ātrāk. Mani darbinieki būs šeit, un ja man nāksies doties prom ātrāk, tad eh, viņi noteikti mani informēs par to, ko teiks citi. Kā jau priekšsēdētāja pareizi norādīja, ir iesniegti vairāk nekā 400 grozījumi. Pašreizējā posmā ir 489 grozījumi. Īstenībā Iepriekš bija pat vairāk grozījumu, 600 grozījumi, tagad eh, ir 489, bet, eh, protams, ka ļoti liela daļa no šiem grozījumiem ir ļoti svarīgi. Es eh, vēlētos norādīt, ka šis lielais grozījums skaits norāda uz to, ka no vienas puses šis dokuments ir ļoti sarežģīts, mums ir jācenšas panākt, lai rezultāts būtu labs. Un tāpat arī tas uh, man norāda, un uh, pēc brīža es runāšu par trīs vai četrām galvenajām jomām, par kurām ir iesniegta lielākā daļa grozījumu. Man tātad tas norāda, ka man kā referentam ir jādara viss iespējamais, lai rastu tādus kompromisa grozījumus, kurus mēs varētu visi izskatīt. Es ceru, ka es uh, varēšu to panākt. Protams, man kā referentam arī ir savs viedoklis. Dažos grozījumos šis viedoklis ir pausts. Jebkurā gadījumā es eh, darīšu visu iespējamo, lai sagatavotu tādus kompromisus, kas šo procesu padarīs vieglāku un lai šis dokuments būtu vienkāršāks. Es esmu pateicīgs par visiem grozījumiem, un es arī saprotu, ka ir eh, nozīmīgi veidot eh, Eiropas Savienības pasažieru datu reģistru, un šis jautājums visiem liekas ļoti svarīgs. Esam strādājuši pie šī dokumenta jau vairāk kā mēnesi, un ir kļuvis skaidrs, ka neskatoties uz visiem šiem grozījumiem, ir izkristalizējušies vairāki svarīgi jautājumi. Daudzi grozījumi aicina, lai šis instruments tiktu izmantots tikai un vienīgi terorismu apkarošanai. Tas ir ļoti sarežģīti. Mums ir bijušas sarunas par uh, citiem eh, PNR nolīgumiem un par Eiropas parlamenta pasākumiem, kas cenšas izolēt eh, šo vienu jomu. Tas ir ļoti grūti. Priekšsēdētāji, mana pašreizējā nostāja ir šāda. Es uzskatu, ka smagi pārobežu noziegumi ir jāuztver tikpat nopietni kā terorisms. Dažiem no mums ir bijusi pieredze ar terorismu savās dalībvalstīs. Manuprāt, ja mēs eh, šeit minēsim tikai terorismu, tad eh, daudzām valstīm tas būs neakceptējami, jo tās varbūt nav cietušas no terorisma, bet pilnīgi noteikti ir saskārušās ar smagiem pārobežu noziegumiem. Es domāju, ka uh, ir daudz tādu jomu, kur mēs kā likumdevēji nevaram uh, akceptēt pašreizējo situāciju. Tieši tāpēc nebūtu labi, ja mēs eh, šo instrumentu attiecinātu tikai uz vienu jomu, proti uz terorismu. Dažas dalība valstis ir eh, nodrošinājušas 95% attiecībā uz narkotiku konfiskāciju. Tā ir Beļģija, un tas tiek darīts izmantojot PNR datus. Uh, Tāpat arī citās valstīs ir izdevies eh, notvērt cilvēku tirgotājs, cilvēkus, kas ir eh, izmantojuši bērnus. Šīs noziedzības nozares ir ļoti smagas, un ir arī citi noziegumi, kurus nevar definēt kā terorismu, bet eh, kuri, balstoties uz to finanšu ietekmi, īstenībā veicina terorismu. Komisija ir pieļāvusi izmantot šo instrumentu arī citos noziegumos. Tas tiek darīts arī daudzās dalībvalstīs, kur tiek izmantoti pasažieru datu reģistri. Esmu rūpīgi izpētījis grozījumus, un es tomēr domāju, ka mums vajadzētu paredzēt uh, plašāku izmantojumu, nevis tikai terorismu apkarošanā. Runa par datu apkopošanu un uh, konkrētiem lidojumiem. Arī šeit viedokļi dalās. Varētu domāt, ka apkopojot datus par eh, mazāku skaitu lidojumiem vai arī izmantojot eh, konkrētus eh, mazāk riskantus lidojumus, tiktu samazināts datu apjoms, kas tiek ievākts no pasažieriem. Daži to uzskata par vērā ņēmumu attaisnojumu, taču es uzskatu, ka sistēma, kas uh, apkopot datus tikai par konkrētiem uh, riskantiem lidojumiem, ir visnotaļ riskanta stratēģija. Ir jāatcerās, ka bieži vien informācija mainās ļoti strauji, tāpēc uh, tiks veidota tāda sistēma, kurā būs trūkumi, kur būs uh, tādi kā caurumi. Ir jāatcerās, ka šeit ir runa par sistēmu, kas uh, pēc, savas, pēc sava rakstura diskriminē tos pasažierus, kas dodas uz konkrētu valsti un uzskata tos par īpaši riskantiem pasažieriem. Kādā veidā dalībvalstis varēs koordinēt šādu informāciju? Un iespējams, ka gaisa pārvadātājiem vajadzēs mainīt šāda veida informāciju ļoti bieži. Tas attiecas arī uz pasažieru tiesībām, ne tikai uz drošību. Uh, Teroristi, protams, neizvēlās pašus vienkāršākos vai acīm redzamos lidojumus. Viņi bieži vien nedodas no punkta A uz punktu B pa taisno. Viņi bieži vien dodas no A uz Z, no Z uz D, no D uz B, un tādā veidā mēs saskaramies ar ļoti sarežģītiem noziedznieku vai potenciālo teroristu tīkliem. Uh, Vēl kāds ļoti komplicēts jautājums ir intra jautājums. Šķiet, ka daudzos grozījumos ir parādījušās ļoti smagas viedokļu atšķirības. Nezinu, vai tās varēs samierināt. Es kā referents uzskatu, ka ir simtprocentīgi jāapkopo visa informācija. Es uzskatu, ka iekšējie Eiropas Savienības lidojumi, šī intralidojumi noteikti ir prioritāte. Daudzas eh, dalībvalstu valdības nav izrādījušas interesi par šo jautājumu, bet, manuprāt, tas ir pietiekami svarīgs. Un teroristi nevienmēr izmanto tiešus lidojumus. Un terorisms nenotiek tikai izbraucot vai iebraucot Eiropas Savienībā. Terorisms notiek mūsu pašu teritorijā, un bieži vien tas notiek tāpēc, ka teroristi viegli pārvietojas starp mūsu dalībvalstīm. Ir Šķiet, ka šeit mēs eh, būvējam tādu kuģi, kuram jau eh, sākumā ir caurumi sānos. Ja mēs galu galā vēlamies būvēt šādu kuģi, tad šim kuģim ir jābūt labam, tā, tam ir jābūt pilnībā eksploatējamam. eksploatējamam. Bet es, protams, saprotu, ko domā tie, kas ir iesnieguši šādus grozījumus. Pēdējie četri punkti, ko es vēlētos uzsvērt. Nepieciešamība. Daži grozījumi vispār iestājas pret šādas sistēmas izveidi, nevēlas šādu sistēmu. Esmu pret šo viedoklī. Man būs grūti rast argumentus, jo šķiet, ka šie cilvēki vienkārši tica nulles variantam un diez vai man izdosies viņi, viņus piespiest mainīt viedokli. Šeit nav runa tikai par teroristu notveršanu, šeit ir runa par mūsu uh, gaisa transporta pakalpojumu izmantojot tiesībām. Šādu izmantotāju skaits pieaug katru gadu, un drošība ir ļoti svarīgs jautājums. Protams, ka šīs sarunas notiek arī citur, taču pasažieru datu reģistru izmantošana ir realitāte Eiropas Savienībā. Šo sistēmu neizmanto tikai trešās valstis. Mums ir vajadzīgi skaidri noteikumi un skaidri standarti. Pretējā gadījumā dati tiks apmainīti uz uh, divpusēju attiecību pamata, un nevienam nebūs īsti skaidrības kā tas notiek. Priekšsēdētāji ir jānodrošina pievienotā vērtība. Daži uzskata, ka vienotas Eiropas Savienības datubāzes izveide ir bīstama, bet eh, šķiet, ka galvenā problēma rastos tad, ja nebūtu pietiekami labas koordinācijas vai pietiekami labu un skaidru tiesību aktu. Mums ir vajadzīgi labi likumi. Šeit nav runa tikai par pasažieriem un gaisa pārvadātājiem, bet arī par mūsu valdībām. Es eh, sagatavoju šos punktus tāpēc, ka eh, pie šiem punktiem pastāv viedokļu atšķirības. Mums nav vienotas nostājas. Es domāju, ka pašā tekstā ir daudz punktu, par kuriem mēs visi esam vienisprātis. Protams, ir vajadzīgas detalizētākas sarunas. Es turpināšu sadarboties arī ar saviem ēnu referentiem, ir paredzētas arī turpmākas tikšanās. Mēs vedīsim sarunas par šo jautājumu. Es ceru, ka beigās būs tāds projekts, kas runās par datu apstrādi, eh, glabāšanu, un, protams, par izvērtēšanu un arī par kompensācijām. Esmu diezgan liels optimists. Es zinu, ka vēlāk šodien ir paredzētas sarunas par draudiem, ar ko Eiropas Savienība saskaras attiecībā uh, uz noziedzību, mēs dzirdēsim Eiropola viedokli. Šīs diskusijas ir ļoti svarīgas. Šai sistēmai ir jānodrošina augsti standarti Eiropas datu apkopošanā. Manuprāt, šādu standartu pašlaik nav. Esmu ļoti pateicīgs komisijai, Dānijas prezidentūrai un arī ēnu referentiem par viņu līdzinējo ieguldījumu. Kā jau es minēju, es eh, tagad sākšu gatavot kompromisa grozījumus. Tikšos ar ēnu referentiem. Uh, Deputātu grupa, tā skaitā es, dosies uz Manchesteru, Lielbritānijā, uz eh, Eiropas eh, pasažieru datu sistēmas štābu, kur mēs runāsim par to, kā šī sistēma darbojas. Es uzskatu, ka ir ļoti liederīgi tikties ar ekspertiem tieši tagad, kad mēs strādājam pie šī jautājuma. Es ceru, ka mēs saņemsim ne tikai vajadzīgo informāciju, bet Noteikti tie, kas dosies šajā vizītē, arī uh, gūs uh, daudz citu labumu. 31. maijā, maijā ir paredzēts balsojums komitejā, cik tās mums sapratis, un līdz uh, šim datumam es uh, centīšos darīt visu iespējamo, lai mana darba rezultāti būtu tādi, uh, kas nodrošinātu progresu pie šī, šī tik svarīgā jautājuma. Paldies! Tas tiešām ir diezgan pretrunīgs jautājums. Pirmām kārtām es gribētu jautāt komisijai, vai te kāds ir no komisijas, varbūt jūs mums varētu pastāstīt par to, kāds ir jūsu viedoklis, vai par, vai par ziņām, vai par grozījumiem. Lies paldies! Jā, tiešām grozījums skaits ir iespaidīgs, un es pieminēšu tikai galvenās tēmas. Es tos sagrupēšu, cik vien iespējams. Bija vairāki grozījumi par um, aptvērumu. Vieni gribēja, lai priekšlikums runātu tikai par terorismu uzbrukumiem un nopietniem kriminālu noziedzniekiem. Uh, Um, tā mēs uzklausījām Kirkupu kungu. Un uh, viņš jau teica, ka tas nebūtu nekāds uh, izdevīgais priekšlikums, jo PDR jau ir domāts tam, lai cīnītos pret noziedzību, um, pret cilvēku kontrabandu, pret cilvēku tirzniecību, narkotiku kontrabandu, un ja mēs aprobežotos tikai ar terorismu, īstenībā ļoti daudz lietas paliktu ārpus iekavām. Un... Tad ir e, vēl citi grozījumi, kas piedāvā samazināt e, aptvērumu tikai uz. Uh, pārrobežu noziedzību un uz terorismu, bet neietver šeit nopietno noziedzību. Un, um, šeit mēs nevis samazinājām to, uz ko attiecināt šos datus, bet gan uz uh, sašarinājumu gadījumus, kad var tos izmantot. Um, piemēram, tādi nopietni pārkāpumi kā izvarošana, slepkavība. Mm, šeit arī ir nepieciešams apmainīties ar datiem un uh, tālāk es gribētu Eh, pieminēt tādu lietu, ko bieži vien sauc par profilēšanu. Tas ir 4. pantā atrodams un bija vairāki grozījumi attiecībā uz 4. pantu. Grozījumi cenšas izslēgt eh, PDR izmantošanu riska izvērtēšanā. To sauc arī par profilēšanu. Protams, es saprotu, ka tad, kad tiek veikts pasažieru riska izvērtējums, tas ir ļoti sensitīvs jautājums. Tomēr tas nav nekas nelegāls. Tāda veida darbības ir atļautas. 2010. gada rekomendācijās padomē atļauj šāda veida uh, darbības un pamattiesība aģentūra arī atzīst, ka šādas darbības ir uh, likumīgas, ja tiek veiktas visas darbības, kas nepieciešamas, lai dati tiktu aizsargāti. Tādēļ mēs esam pārliecināti, ka mūsu priekšlikums ir labs un mēs neesam piedāvājuši neko, kas nav juridiski pamatots. Un tāpēc Mēs negribētu, ka šāda veida darbības tiek eh, svītrotas no priekšlikuma, jo eh, tieši te jau ir runa par eh, šī PDR derīgumu. Tālāk par aizturēšanas periodu ilgumu. Te atkal bija vairāki grozījumi, kas piedāvāja drastiski samazināt aizturēšanas periodu. Mūsu priekšlikumā mēs piedāvājām piecus gadus, taču daži grozījumi piedāvā šo um, trīs vai trīsdesmit dienas vai um, trīs mēnešus. Mēs pagātnē jau pārliecinājāmies par to, ka nav kaut kādas eh, derīgas matemātiskas formulas, pēc kuras var aprēķināt, cik ilgi šie dati ir jāsaglabā. Un pieci gadi tas ir noteikts, ka tas ir minimālais periods, kurā var izdzīvot kāda krimināla grupa. Taču tas ir diezgan garš periods, un tāpēc šeit ir ļoti dažādi viedokļi, taču mēs varam pārliecināties par vienu, ka ne trīs dienas, ne trīsdesmit dienas, ne trīs mēneši nav pietiekams periods. Un tālāk Kirkopkungs pieminēja arī e, Eiropas Savienības iekšzemes lidojumus. Mēs te runājam tikai par starptautiskajiem lidojumiem ārpus Eiropas Savienības, bet mēs atzīstam, ka drošībai arī iekšzemes lidojumos ir e, pievienotā vērtība, un mēs centīsimies apsvērt, vai pēc Eh, diviem gadiem, kad direktīva būs taisies spēkā, vajadzētu to papildināt arī ar ES iekšzemes lidojumiem. Mēs domājam, ka tā būtu labākā pieeja šim jautājumam jo iekšzemes lidojumi Eiropas Savienībā sastāv divas trešdaļas no visiem lidojumiem, tāpēc te runa par ļoti lielu lidojumu skaitu, un mūsuprāt, būtu diezgan riskanti iekļaut tos jau no paša sākuma, tādēļ, ka sistēma būtu pārāk plaša un būtu pārāk grūti to īstenot dzīvē. Mums šķiet, ka pakāpeniska pieeja ir vislabākā. Mēs nevaram izsl arī izslēgt ēs iekšzemes lidojumus. Tas arī nebūtu vēlams. Jo, ja mēs šos uh, lidojumus ieskaitītu, tad un drošības viedokļi tam būtu pilnīgi noteikti uh, pievienotā vērtība. Vienīgais, ko mēs sakām, ir, ka tas ir jāizvērtē vēlāk un ka, ja būs jauns priekšlikums, par kuru jūs varēsiet izteikties, tad mēs to darīsim. Bet pieņemt lēmumu tagad izslēgt iekšzemes lidojums ir pārāk radikāli, pārāk kategoriski. Nu, tas arī pagaidām viss, un tad, kad būs debats, es izteikšos atkal. Paldies! Tagad es gribētu aicināt Okans kundzi no prezidentūras, vai viņa vēlētos mums kaut ko sacīt. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu pateikt, ka um, padome iepazinās ar daudziem grozījumiem, kas tika iesniegti, un kā mēs visi zinām, tad uh, parlaments un padome netiekās aci pret aci. Uh, visos jautājumos, un es gribētu teikt, ka padome ir īpaši nobežījusies par to, ka vesela virkne grozījumu drastiski samazināja PDR sistēmas operacionalitāti un vajadzību. Kirkhoff kungs un uh, komisija jau pieminēja to, kā tiek piedāvāt samazināt uh, šo uh, PDR izmantošanu tikai cīņai pret uh, teroristu, neņemot vērā nopietno noziedzniebu, un mēs tāpat kā referents un komisija uzskatām, ka tad šīs priekšlikums vispār zaudētu pievienoto vērtību. Tāpat vai vismaz mēs vai arī eh, lielākā daļa dalību valstu padomē piekrīt tām, ka direktīvas aptvērumā ir jāiekļauj arī iekšzemes lidojumi. Uh, Un komisija jau diezgan uh, labi paskaidroja to, kāpēc PDR izmantošana ir īpaši svarīga. Un jāpatur arī prātā, ka PDR izmantošana ir jāpakļauj ļoti striktiem nosacījumiem. Tāpēc ir vesela virkne jautājumu, kas mums būtu jāpapēta sīkāk mūsu pārunu procesā, turpmāk nākotnē. Tomēr prezidentūra ir pārliecināta, ka ņemot vērā mūsu lielo pieredzi PDR jautājumos, mēs būsim spējīgi uz konstruktīvām debatēm par direktīvu un, kā jūs zināt, padome. Iepazīsies ar šo priekšlikumu rītā, un es ceru, ka pēc tam mums sāksies pozitīvas pārunas par šo tematu ar parlamentu. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu locekļiem. Pavisam ir septiņi lūgumi uzstāties, un uh, vispirms Romero Lopes skundze. Paldies, priekšsēdētāji! Šai iniciatīvai ir tik daudz grozījumu tādēļ, ka visas politiskās grupas ir nobežījušās par šo priekšlikumu. Uh, un šie grozījumi attiecās uz eh, vairākiem jautājumiem - uz aptvērumu, uz datu uzglabāšanas eh, ilgumu, taču patiesībā jautājums ir par to, kāda ir nozieguma prevencijas filozofija, proti par to, cik šī iniciatīva ir proporcionāla. Uh, Tieši tā jau arī to uzsvēra Eiropas datu aizsardzības uzraugs. Viņa ziņojums bija diezgan negatīvs attiecībā uz šo komisijas priekšlikumu. Tieši tāpat to arī teica darba grupa, kas strādā pie 29. panta mm, iepriekšējā datu aizsardzības direktīvā, un tur jau strādā ne tikai e, juristi un citi eksperti, bet arī visi pārstāvji no septiņām datu aizsardzības dažādajām iestādēm. Līdz ar to, ja ir. E, Tik negatīvas atsauksmes par šo direktīvu, tad man jāsaka, ka uh, Bez iemesla jau tas nebūs, nav dūma bez uguns. Šie koncepti ir radušies uh, tāpēc, lai tiktu galā ar iepriekšējo kriminālu kodeksu barbaritāti. Un es jau citās E, iespējās, nevar bijušas cits iespējas izteikties par noziegumu un par sodu. Jo tieši šeit mums um, jārunā lielais brits uh, Roberts Pīls tieši runāja par to, ka sodam ir jābūt uh, proporcionālam, un Monteskie ir teicis, ka jebkurš sods, kas nav dzīmis no vajadzības, ir tirānija, un ja mēs te nodarbojamies ar prevenciju, tad mēs varam kļūt par tirāniem, un tā ir Monteskie frāze. Uh, Un te, kas e, izteicās par to, ka Jā, nu, mums ir jāatcerās to, ka ir labāk, ka kāds uh, noziedznieks ir uz brīvām kājām nekā kāds nevainīgais, kas tiek uh, sodīts vai pat spīdzināts. Uh, Un tāpēc, ja mēs runājam par prevenciju, tad ir jābalstās uz pilnīgu drošību, nevis uz uh, kaut ko citu. Tāpēc jau mēs runājam par tiesību pamatiem, un tas uh, nozīmē, ka mēs nevaram visus pilsoņus uzskatīt par aizdomās turamajiem. Uh, Man šķiet, ka pats pamats šeit ir kļūdains, un ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek ASV, visi pilsoņi ir aizdomās turamie. Un uh, tad, kad Uh, nomira Trevors Mārtins. Viņš bija 16 gadus vecs un tikai tāpēc, ka viņiem, viņš bija melnādainais un tāpēc, ka viņam bija kapuca galvā, policists viņu uztvēra kā noziedznieku. Cilvēki, kas brauc lidmašīnā, nav nekādi aizdomās turamie, tāpēc šāda veida filozofija ir vienkārši nepareiza. Mums ir jābūt efektīvai prevencijai, kas balstās uz policisko sadarbību, uz tiesisko sadarbību, uz pierādījumiem. Un ja mums ir priekšlikums, eh, kas līdzinās ASV PDR, tad mēs īstenībā apdraudam vērtības, kuras mēs esam aizstāvējuši Eiropā. Un ir tādas vērtības, ko ASV nav atzinušas. Piemēram, ASV nav aizliegts nāvis sots. Un ir vesela virkne lietu, ko mēs savos krimināla kodeksos jau esam pārvarējuši. Tas, protams, nenozīmē, ka terorisma priekšā uh, Nu, tā kā tāpēc mēs par terorismu runājam, ka mums vajadzētu teroristiem piekāpties. Runa nav par to. Te runa, protams, ir par pasažieru un pilsoņu drošību, bet ir eh, ļoti efektīvas lietas, ko var paveikt. Un tajās valstīs, kur mēs esam cietuši no terorisma, mēs arī esam paredzējuši speciālus likumdošanas normas. Taču tas eh, šīs likuma normas tiek piemērotas tikai tad, ja ir pilnīgi pārliecība par noziegumu un tas, ka briesmas ir ne tulītējas. Un mums ir nepieciešams ievērot tiesisku procesu tiesnesim piekrīt kompetence izlemt par to, kāds lēmums ir e, jāpieņem. Ko es ar to gribu teikt? Es gribu teikt to, ka ne jau datu uzturētājs var pieņemt kaut kādus lēmumus šajā sakarā. Uh, galvenokārt ir nepieciešams veikt izmeklēšanu, lai katrā atsevišķā lietā var veikt izmeklēšanu. Un mēs šeit runājam par ļoti sensitīvu jautājumu. Priekšsēdētāji lūdzu runātāju pārtraukt runā. Es gribētu teikt, turpina deputāte, tad, kad komisija runā pār legalitāti, tad patiesībā sakot, te ir runa pār mūsu likumdošanu, jo cilvēktiesība aģentūra jau nav likumdevējs. Un tāpēc ir ļoti interesanti, kā mums parādās šī pakotne pēc pasažieru tiesību direktīvas. Thank you very much, Emily. So... Lielas paldies, es patiešām atvainojos, taču referents pavisam drīz dosies prom, un tas nozīmē, ka pārējiem, kas vēlas izteikties, nebūs pietiekami daudz laika. Fosa kungs, lūdzu, tautas partijas grupas vārdā. Frau Vorsitzende. Paldies, priekšstādātājs kundze. Ir iesniegt ļoti daudz grozījumu, un tas parāda, ka mēs vēl īsti nezinām, um, kur tad ved šis uh, ziņojums uh, centrāli, decentralizēti vai pavisam nē. Un arī manā politiskajā grupā viedokļi nav vēl skaidri. Un šajā ļoti sarežģītajā fāzē referents, manuprāt, ir um, ļoti labi strādājis un projekts ir tāds labi pārdomāts, ir mm, pievienotā vērtība. Skaidra analīze, pērēndatos. Man nevajadzētu, man liekas, ka nevajadzētu to pārāk ierobežot, ne visu analizēt, bet arī ne pārāk ierobežot. Un, manuprāt, tas arī bija mans centiens. Uh, ko es iesniedzot grozījumus vēlējos uh, sasniegt, tāda um, pievienotā vērtība centrālā sistēmā. Man liekas, absolūti nepieciešams ir um, tas, ja mēs kaut ko tādu daram, tad um, šo centrālo sistēmu veidot, attālināties no 27 dalību valsts sistēmām, bet virzīties uz vienu tādu centrālu. Zinu, ka daudz to neatbalsta. Uh, Bet neviens man vēl nav tādu ļoti skaidru argumentu pateicis, kādēļ tas nav iespējams. Tas būs sarežģīts, jā, būs piemērošanas problēmas, jā, bet nu nav tā, ka tas nebūtu iespējams. Un kopumā par situāciju runājot, es gribu teikt, nu tā kā tas ir tik ļoti pretrunīgi diskutēts, tad vajadzētu mēģināt rast mazāko vai mazāko kopējo. Um, bāzi, varbūt PDR sistēmā iekļaut tādu ideju, ka tā ir brīvprātīga atkarībā no valstīm un arī attiecībā uz iekšējiem pārlidojumiem, taču standarti, ja kas tiek veidots un ja tāds PDR veidots, tad šeit um, noteikti noteikti standarts, kas tiek izmantot un ir spēkā attiecībā uz visiem. Uh, Sarežģīta problēma ir um, tā apstāklī, ka līdz sabiedrībām varētu būt sarežģītais vien uh, pieņemt lēmumus, uh, vai man dati jāsūt vai nē. Un papildus tam es gribu teikt, uh, ka ja ir šāda brīvprātīga sistēma, ja to varētu veidot, tad arī satīklošana ir ļoti nozīmīgs elements, lai sistēma būtu veiksmīga. Ar to pabeigšu uzstāšanos, bet, nu, kopumā gribu teikt, ka pēc šo grozījumu saņemšanas mēs tad varētu mēģināt virzīties vienā virzienā, jo ir ārkārtīgi dažādi viedokļi un mums vajadzētu būt piesardzīgiem, un tas eh, skar drošības eh, jomu. Paldies, Salvāro kungs, lūdzu. Herzlichen Dank, Frau Vorsitz. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es domāju, ka nu, liels skaits no grozījumiem ir saistīts ar to, ka mēs mūsu politiskajā grupā kat, ar katru uh, šī panta uh, noliegumu esam skaidri parādījuši, ka esam principā pret to varētu būt skaidrāt uh, neie, sniegt grozījums un kopumā to noraidīt, bet, nu, no, tas uh, tomēr tā nav. Es jau atvainojos visiem tiem dienestiem, kuriem bija visi šie noliegumi jāapkopo. Aptvērumu uh, paplašināt, uh, ietverot ko vairāk par um, terorismu apkarošanu, organizēto noziedzību, es domāju, ka tas ir ļoti apšaubām. Nu, kādēļ tad mums vispār ir uh, ārā robežu uh, kontrole un vīzu pienākums? Uh, Eh, ierodaties Schengens telpā. Un eh, ASV datu nolēmums ir eh, pieņemts, sakot, ka mums būs labums, ka mēs saņemsim informāciju. Nu, tad jau stāv jautājums, un kādēļ tad mums ir vajadzīga sava sistēma, ja tā sistēma tik ļoti laba. Un, protams, ka jāpraugās arī uz līgumu ar ASV. Mēs esam labu un civilizētu ceļu attīstījuši es ar mūsu policijas un uh, tieslietu sadarbību apkarot noziedzību, piemēram, līgums um, Prumā, Eiropas arestorderis, Eiropola. Ne, tā ir aģentūra ar mandātu, uh, pārobežu policijas sadarbība, ieskaitot uh, robežu uh, teritorijās kopējas policijas patruļas. Līdz ar to es neesmu tā īsti droši, kur tad ir šī pievienotā vērtība, papildu vērtība, ievērot visu to, kas ir teikts. Arī attiecībā uz uh, pasažieru datu reģistru. Un viss tas, ko esam, par ko esam vienojušies ar trešajām valstīm, ieskaitot SWIFT un vienošanos ar ASV, tiek pamatoti tā, ka mēs a, gūstam labumu no tā. Tad man liekas, ka reciprocitāti vajadzētu labāk a, izveidot. Un a, tādu iekšēju PNR izveidot. Komisija gan saka, ka tas nav paredzēts, bet nu, varbūt, ka tad jā, jāskatās uz realitāti. Ja es varu braukt ar vilcienu tā vietā, lai lidot. Tur taču nav nevienas uh, kontrolas. Nu tad lūdzu, varbūt, ka kontrolēsim uh, tos, kas brauc ar vilcienu, vai prasīsim šos datus tad, kad cilvēks nopērk biļeti, kas iekāp vilcienā Berlīnē un izkāp, iekāp jošanā izkāp Berlīnē, nu tad jābūt vilcienu pēdējai. Nu, visas idejas ir jāizvērtē, nevis vienkārši tāpat vien jāpieņem. Tad par saglabāšanu. Protams, ka nav tādu matemātisku formulu parlamentā, nu, gluži tā kā tirgu mēs runājam par termiņiem 3, 6, 9 mēneši. Un tas, kas viskaļāk kliedz vai uh, labāko kompromisu sasniedz, tas tiek nu, pieņemts. Bet, nu, ir ļoti mm, skaidri un vienkārši uh, noteikti termiņi, kas ir tas liederīgākais. Tie ir empiriski pieredzes dati. Uh, Un dalībvalstīs eh, var noskaidrot, līdz kuram brīdim tas ir liederīgi uzglabāt eh, datus eh, 3 līdz 6 mēnešus eh, prokurori teica, ka tas ir nepieciešams, jo viņi pieredzes mācīti te um, izdarīja savus secinājumus, kad viņi var izmantot šos datus. Respektīvi, es gribētu teikt, ka vajadzētu uh, atsaukties uz tādu labu kriminālistisku pieredzi, nevis vienkārši tādus empiriskus datus ņemt, bet man politiskā grupa šo priekšlikumu neatbalstīs. Much, uh, eh, Lās paldies. Jā, protams, šis darbs nebūs vienkāršs pie kompromisiem. Uh, Albrecht kungs, lūdzu. Es teikšu paldies. Mēs kā zaļie esam iesnieguši dažādas grozījumus. Arī mēs šo priekšlikumu tā kā tas ir iesniegts no komisijas puses un arī kā tas tiek diskutēts padomē, kā ārkārtīgi apšaubāmi un neakceptējami. Esmu pārsteigts par to veidu, kā Eiropas komisija šeit uh, datu aizsardzības pamatu princips un konstitucionāls pamata tiesības dalību valstīs tiek ignorētas. Jā, protams, ka mēs varam teikt, ka šajā priekšlikumā nu, varbūt paplašinājums mērķiem vēl tiek noteikts un kā analizēsim e, Eiropas iekšējos lidojumus. Un aizvien vairāk um, profilaks izplatīsim. Jā, protams, ka to var. Un varbūt, ka es eh, pat būtu eh, laimīgs, ja padomu eh, un parlamentā vairākums to darīs, jo tad ir skaidrs, ka Nacionālās tiesas un Eiropas kopiena tiesa viennozīmīgi šo priekšlikumu apturēs. Un taču nevar būt tā, ka mēs kā politiski lēmumu pieņēmēji, es brīnos par ministru padomu, cik maz uzmanības šim jautājumam tiek veltīts un Eiropas parlamenta deputātiem mums ir tik maz. Uh, sensibilitātes attiecībā uz uh, likumnormām. Piekritīšu Romeo Lopes kundzei nedaudz vairāk pamata diskusijas un filozofiskas pārdomas palīdzētu šajā brīdī, lai būtu skaidrība, kas tas vispār ir par pasākumu. Mēs runājam par pasākumu, kas vēl tālu no krimināla nodarījuma veikšanas uh, No visiem pilsoņiem un uh, pilsoniem piecus gadus valsts datu ba uh, bankos saglabātu visu informāciju par lidojumiem. Kolēģi un uh, kolēģis Dāmas un kunga, es domāju, ka šeit mums ir tāda pamatīga problēma. Jūs zinat, ka tieši tagad uh, iepriekšējā datu. Uh, saglabāšanu Vācijā. Federālā konstitucionālā tiesa, tā ir lielākā konstitucionālā tiesa ES valstīs, tā ir atgriezusi šo likumu atpakaļ. Un nākošo mēdeļu laikā nemaz visdrīzāk jauns likums netiek ieteikts, jo konstitucionālo tiesību uh, robežas šo datu saglabāšanai bez kāda iemesla ir tik ļoti noteikts, ka nu, praktiski nav iespējams tādu likumu noformulēt. Un ja mēs padomājam, ka šeit a, tiek runāts par sešu mēnešu saglabāšanu un a, uzturēšanu privātās um, datubāzēs, un tad pieeja šiem datiem tikai a, tad, ja tiesnesis izsaka. A, un akceptē šādu vēlu. Un ka šeit mēs runājam valsts datu banku piecu gadu termiņā saglabāt datus, tas taču vispār, nu, pat ir ārpus jebkurām datu aizsardzības, jebkurām uh, konstitucionālām diskusijām. Es ļoti iestājos par to, jo šeit ir ļoti daudz grozījumu. Vēlreiz uh, pārdomāt par to, cik jēgpilni un nepieciešama ir šāda Eiropas uh, Uh, metodu un neturpināt izstrādāt šo uh, līgumu, uh, šo ziņojumu. Paldies! Paldies tagad Ernst Kundze. Jā, paldies. Mēs esam nonākuši pie punkta, kur vajadzētu tā pamatīgi pārdomāt, mēs kā Eiropas parlaments, ko mēs šeit vispār darām. Jautājums ir pamatots, ko mēs darām attiecībā pret ES pilsoni. ES pilsonim taču pret viņu tiek pausta tāda pamat neusticība, paušāla pamat neusticība, ja šādu pasākumu realizē. Un tad arī vēl es ietveros un šādus lidojumus un datus saglabā. Tā ir tāda pamat neusticība. Cilvēks kļūst par aizdomu objektu paušāli, gluži vienkārši tāpat, bez kāda iemesla. Tas taču ir tas, par ko mums vajadzētu pamatīgi pārdomāt, ko mēs šeit patiešām darām. Un ieguvums ir nu, tikpat neeksistējošs kā līdzinējā PDR līgumā ar ASV. Nu, nav nekādu, nekāda labuma. Neviens pasaulē nekad nav varējis pastāstīt, kur tad ir šī pievienotā vērtība tādam pasākumam, kas attaisno šādu pasākumu, kas atbilst uh, mērķtiecībai un proporcionalitātei. Man godīgi jāsaka, ka tas ir skandāls, kā aptvērums tā tiek paplašināta un kā arī organizētā noziedzība tiek ietverta. Kā papildus liela tēma, nu tad iedomājieties, cik liels ir šis aptvērums, nu paskatieties uz nacionālajām valstīm, ko nozīmē smaga noziedzība, cik plašs ir šis jēdziens un tas kā kritēriju ietvert. Nu, protams, ka ir šī profilēšanas um, briesmu iespēja un arī ja, viss šis, vis šis uzglabājums. Kādēļ pieci gadi? Nu, pieci dienas, trīsdesmit dienas, pieci mēneši. Nu, bet kādēļ tā? Kas Dieva dēļ e, ir novedis jūs pie tā, lai šajā dokumentā šis termiņš tiek saturēts? Es nemaz negribu runāt par trešajām valstīm. Uh, par datu drošību un daudzām citām lietām, kas ir ļoti uh, aizdomīgi atrisināti gan komisijas priekšlikumā, gan arī vēl vairāk uh, ziņojumā. Es esmu tikai par vienu aspektu runājis un 38. grozījumā no mūsu politiskās grupas iesniegts. Tur ir rakstīts, ka Eiropas parlaments noraida komisijas priekšlikumu, arī ziņojumu, ja tas tāds paliks. Uh, Tas šeit nevar izstrādāt kompromisu, tas ir skandāls. Un teikšu, labākais būtu, ka komisija to atsauktu. Um, uh, thank you very much. Paldies. Jā, protams, uh, šeit ir runa par tādiem pamatīgiem jautājumiem. Sipeles kundze, lūdzu. Vielen Dank, ich will versuchen, mich auf zwei. Jā, paldies, es atsaukšos uz diviem, trim punktiem, jo daudz, ļoti daudz, kas jau ir pieminēts. Jā, protams, ka mēs visi gribam censties jebkuru noziedzības formu atbilstoši apkarot. Bet jautājums, kas ir jāuzdod, ir tāds, vai pat tiešām katrs līdzeklis uh, ir piemērots uh, katrai darbībai. Lūkšu atgādināt kolēģis, kādēļ mums vispār šīs diskusijas ir sākušās. Sākušās šīs diskusijas ir tādēļ, ka datu saglabāšana, sākot ar SWIFT un uh, ilgtermiņa datu uh, saglabāšana ir uh, izrietējusi no teroristiskiem uzbrukumiem. Tas bija sākums. Tagad mēs runājam par terorismu, par um, organizēto noziedzību, par pārobežu smag, uh, noziedzību, par smago noziedzību vai par noziedzību kopumā. Tā nav tikai uh, problēma uh, lidpasažieru uh, datu saglabāšanā, arī policiju. Uh, Uh, pārstāvju runājot, viņš šos datus vēlētos izmantot dažādies mērķos, un kad mēs redzam, cik daudz datu tiek saglabāta, tad šis plašais aptvērums ir par lielu. Arī citās jomās uh, jautājums, uz kurien tad virzās šī attīstība, tā ir sarežģīta. Ar PDR mēs sākām ar starptautiskiem lidējumiem, tagad mēs runājam par ES e, e, PDR, tad varbūt par iekšējo lidojumu uh, PDR un e, daži e, aktieri runā jau par kuģu un e, vilcienu satiksmi. Nu, varbūt, ka katru vieglo mašīnu pēc tam būs jākontrolē. Nu, skaisti ir tā jaunā pasaule, ko mēs radām. Tikai to es varu pateikt. Man jau teica, ka tas ir ļoti dārgs, tādēļ šo ieguvumu uh, domājam pie lietojuma, mēs negribam samazināt, jo visā citā tas jau nebūs liederīgi. Un mēs tagad sākam ar terorismu un organizēto noziedzīgu, un tā kā nauda jāizmanto ekonomiski, tad mēs to paplašinām ar citiem mērķiem. Ja es tad a, parāgos uz to, kāds ir personāls, tehnika un finanšu ap, a, apgāds, tad a, dažas iestādes a, policijā un tieslietu vietā un salīdzinot šo situāciju, tad nu, jautājums ir, vai mēs pareizajā vietā investējam. 100 tūkstošu miljonu datu savākšanu un izvērtēšanu, vai tas ir ceļš, kā noziedzību varētu efektīvi apkarot. Pēdējais punkts - datu aizsardzība. Ja vispār šāda direktīva tiktu pieņemta, tad katrā gadījumā juridiskais juridiskā bāze jāpaplašina ar 16. pantu dasu aizsardzību un uh, runāšu par Stokholmas programmas, rīcības programmas īstenošanu, jo šeit skaidri ir pateikts, ka uh, aizsardzība, kāda ir pamatiesība hartā noteikti, tai jābūt spēkā bez ierobežojumiem, tiesībām jādarbojas efektīvi un nu, noteikti nu, privātsfēras nodrošināšanai ir lielākā nozīme. Un noslēgumā es pozīciju par personu datiem un to aizsardzību visās es pasākumos, e, ieskaitot um, noziedzības apkarošanu, profilaksu, starptautiskās attiecības. Tā tad mums ir jāstiprina. Mēs nevaram teikt nodrošināt, bet jāstiprina. Neiet tikai runa par uh, datu saglabāšanas termiņiem, bet par uh, piemērojamību un datu izmantošanu. Paldies, Engelkungs. Thank you, Madam Chair. And, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es tiek atgriezīšos pie diviem punktiem, kas eh, tika pieminēti jau iepriekšā reize, kad mēs spriedām par šo tēmatu. Nu, ir jāatcerās, ka mm, pārējie kolēģi jau tik daudz runāja par uh, citām tēmām. Tad ir jautājums par noziekumiem, kurus mēs vēlam iz, vēlamies izsekot, kurus mēs vēlamies apkarot. Ja mēs uzskatām, ka šis minimālais eh, uzglabāšanas laiks ir trīs gadi, tad eh, šeit ir runa par nodarījumiem, nevis par noziegumiem. Te ir runa par cietumsodu trīs gadu apmērā. Vismaz lielākajā daļā dalībvalstu šeit ir runa nevis par noziegumiem, bet par noziedzīgiem nodarījumiem. Tāpat arī ir jādomā par pārobežu noziedzniekiem, kas, piemēram, Piemēram, ja runa par velospēdu nozagšanu Āhenē, ja šis noziedznieks bija nolēms to darīt Briselē, tad te ir runa par noziegumu, kas tiek izdarīts Briselē. Visi šie noziegumi, kas tiek minēti, kas tiek uzskaitīti, kā tie, kuriem mēs varētu piemērot šo instrumentu, uh, tad īstenībā tu sots par šādiem noziegumiem ir pārāk zems, lai mēs varētu izmantot šo instrumentu. Jautājums par to, vai mēs piemērosim šo instrumentu iekšējiem lidojumiem Eiropas Savienībā. Es esmu pret šī instrumenta piemērošanu iekšējiem lidojumiem, taču ir vēl kāds cits jautājums, kas ar to saistās. Uh, Un eh, es vēlētos, lai komisija atbild uz šo jautājumu. Varbūt arī padomi varētu sniegt savu atbildi, jo šķiet, ka arī viņi ir informēti, viņiem ir informācija, kas mums nav pieejama. Te ir runa par eh, lētajām avio sabiedrībām. Esmu saņēmis informāciju, ka eh, šīs lētās avio sabiedrības īstenībā nebūs nebūs iekļautas šajā sistēmā. Šķiet, ka tām ir savi pasažieru datu reģistri, kas darbojas pēc savas loģikas. Uh, Dažas lētās avios sabiedrības piedāvā lidojumus arī ārpus Eiropas Savienības robežām, arī iekšējos lidojumus un tā tālāk. Tieši tāpēc šis jautājums noteikti ir jāizskata. Protams, tiklīdz šī situācija mainīsies un uh, šis instruments tiks piemērots iekšējiem lidojumiem, tad mums nāksies arī pārdomāt, uh, vai lētās aviosatrības ir iekļautas. Ja tās nav iekļautas, tad eh, abos gadījumos, tad gan eh, starptautiskajos lidojumos, gan arī iekšējos eh, Eiropas Savienības lidojumos, es gribētu zināt, ko tad darīs šie teroristi. Nu, ko tad viņi varētu darīt? Viņi vienkārši nozags velospēdu. Lielas paldies! Tā kā referents vairs nav klāt, un viņš nevar sniegt uh, savu kopsavilkumu, tad es došu vārdu komisijai, lai viņa izsakās Vasiliju kundze. Paldies! Pašreizajā brīdī var teikt, ka mēs eh, ņemsim vērā to, kas tika minēts debatēs, un nu, sniegšu savu atbildi uz pēdējo jautājumu. Engelkungs uzdeva jautājumu par lētajām aviosabiedrībām. Lētās aviosabiedrības tiks iekļautas, neskatoties uz to, ka tās pašas ir uzsākušas pasažieru datu reģistru apkopošanu. Mūsu definīcija ietvers arī eh, šo lēto aviosabiedrību eh, sistēmu. Lielas paldies par debatēm, mēs ļoti uzmanīgi ieklausījāmies teiktajā. Vēlreiz paldies! Paldies par jūsu komentāriem! Aukens kundze. Paldies, priekšādētāji. Es arī vēlētos jums pateikties par šīm interesantajām debatēm. Es nevēlos šeit eh, iedziļināties eh, sīkumos, kas šodien tika minēti. Es vēlētos vēlreiz atkārtot, ka šis dokuments tiks rīt iesniegts padomē, un padome tiks aicināta paust savu viedokli par eh, iekšējo lidojumu iekļaušanu un arī par datu saglabāšanas termiņiem. Tātad mēs pie šī jautājuma vēl atgriezīsimies. Paldies, mēs arī turpināsim diskusijas. Trialogs būs ļoti nozīmīgs, bet eh, šī rīta sanāksmē tagad eh, tiek eh, slēgta un turpināsim darba pulkstens 15, kad pie mums ieradīsies Grieķijas ministrs. Pulkstens 16 ir paredzēta balsošana. Vēl jums labu apetīti pusdienās!